Good morning. Labrīt, dāmas un kungi. Esam jau mazliet iekavējuši, ir desmit minūtes pāri deviņiem. Mums vajadzētu sākt šīs dienas sanāksmi. Es vēlētos sirsnīgi sveikt visus jūs šajā kopīgajā uzklausīšanā, ko organizē AFET un DEVI komitejas par uh, attīstības eh, kaimiņa attiecību un starptautiskās sadarbības, eh, starptautisko sadarbību jaunajā daudzgadu finanšu plānā. Kā jūs zināt, eh, šī uzklausīšana notiek ņemot vērā jauno likumdošanas procedūru par komisijas priekšlikumu par kaimiņtiecību attīstības un starptautiskās sadarbības instrumentu. Šī ir ļoti nozīmīga procedūra, jo tā noteiks, kā Eiropas Savienība palīdzēs trešajām valstīs, un šīs palīdzības apjoms ir 90 miljārdi eiro, kas ir jāiztērē laika periodā no 2021. līdz 2027. gadam. Eiropas parlaments ir uh, viens no likumdevējiem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un afet un deve ir kopīgi atbildīgi saskaņā ar 55. pantu. Uh, Ir veseli četri referenti, divi no AFIT komitejas un divi no DEVE. Līdz referenti pašlaik strādā pie ziņojuma projekta, un mēķis ir pabeigt šo projektu līdz mēneša beigām. Šīs dienas uzklausīšanas mm, doma ir izvērtēt, kādā veidā šis instruments ļaus savienībai mm, kļūt efektīvākai kā globālam spēlētājam, un kā mēs varēsim sasniegt ārējās darbības mērķus tādus kā ilgspējīga attīstība, demokrātija un cilvēktiesības. Ir paredzēti divi sarunu paneļi. Pirmais panelis par attīstības finansēšanu un politikas saskaņotību pēc 2020. gada, un otrais sarunu panelis, kā šis instruments palīdzēs Eiropas Savienībai kļūt efektīvākai globālajā arēnā. Tas arī būtu viss no manas puses, un došu vārdu Gērins kungam, kurš vadīs pirmo paneli. Taču, protams, man ir jādod vārds arī Lindai Makeivenai, kas ir um, līdzpriekšādātāja. Paldies! Es vēlējos norādīt, ka mūsu vidū ir eh, Plan International grupas pārstāvji. Vēlējos norādīt, ka Plan International pārstāvji ir mūsu vidū. Viņi ir ieradušies uz Briseli, lai piedalītos eh, Eiropas Savienības eh, meiteņu nedēļā. Tātad vēlos jūs sirsnīgi sveikt. Šajā komitejā mēs runājam par nākotni, par to, kā Eiropas Savienība finansēs savas ārlietas un attīstības palīdzību. Mēs eh, ceram, ka šajā programmā būs vieta arī meitenēm un sievietēm. Paldies, ka esat mūsu vidū. Oui, merci, monsieur. Jā, paldies, eh, priekšādētāji. Eh, un priekšādētājs kundze. Godājumie kolēģi, tātad mēs sākam šo pirmo mūsu uzklausīšanas daļu, kur mēs uzsveru liksim uz attīstības politiku un ietekmi, kāda šajiem izmaiņām būs, um, ņemot vairāk šo jauno instrumentu. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu attiecībā uz šo instrumentu, un eh, dažus no šiem jautājumiem mēs nevarēsim noskaidrot līdz pat eh, sarunu beigām un regulas pieņemšanas. Uh, Tomēr daudz jautājumi ir jāmēģina noskaidrot jau tagad, ņemot vērā, ka šis instruments būs vesela 90 miljārdu eiro apmērā, un ar to būs jāfinansē trešo valstu attīstības politika, kā arī cita veida Eiropas Savienības politika. Tāpēc mēs vēlamies dzirdēt skaidras atbildes uz mūsu jautājumiem, un jo īpaši mēs vēlamies uzklausīt tos, kas ir atbildīgi par jaunā instrumenta finansēto projektu īstenošanu. Tātad eh, tās ir NVO, ko šodien mūsu vidū pārstāv Concord. Mūsu iekšējās un ārējās politikas saskaņotība, kā arī uh, ārpolitikas saskaņotība ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi, un tas ir uzsvērts jau līgumos. Tātad mēs šeit varam runāt par attīstību, kas ir saistīta ar ilgspējīgu attīstību. Es ceru, ka Eiropas attīstības un sadarbības organizācija mums sniegs skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem, un tāpat arī šīs instruments un citi jau esošie instrumenti kļūs vēl dinamiskāki. Mēs sveicam mūsu vidu Ebas Dolmans kundzi, kas ir um, politikas saskaņotības un ilgspējīgas attīstības uh, nodaļas vadītāja no SAO, un tāpat arī Alva Fīna, kas pārstāv Save the Children organizāciju. Viņa izteiksies uh, Concord organizācijas vārdā, kas ir uh, Eiropas eh, mm, attīstības NVO konfederācijas pārstāve. Eh, katrai no šīm kundzēm tiks eh, atvēlētas septiņas minūtes, un pirmai dodu vārdu Ebai Dolmanai. Liels paldies priekšādātāji, liels paldies par šo zaicinājumu. Man ir jāatzīst, ka tad, kad jūs ap, mm, mani uzrunājāt un vēlējāties, lai es izsakos par attīstības finansēšanu, es tā kā īsti nevēlējos runāt, jo, manuprāt, mani kolēģi no sadarbības departamenta būtu piemērotāki šādām sarunām. Šeit tātad ir runa par Eiropas Savienības pārskatā periodas sarunām, kas notiks oktobrī, un viņiem līdz ar to tā būtu ļoti lieliski iespēja, un es ceru, ka viņiem arī dos iespēja izteikties. Tomēr es arī priecājos par to, ka esmu uzaicināta un varu jums izklāstīt, kāpēc, manuprāt, politikas saskaņotība ir tik svarīga, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus un lai mēs varētu vispār sasniegt ilgspējīgu attīstību, neatstājot um, aizmirstu nevienu prioritāti. Tāpat tā ir ļoti laba iespēja man izklāstīt, kāpēc uh, šajā instrumentā uh, politikas saskaņotība ir tik svarīga. Tātad uh, te ir runa par mm, ilgspējīgas attīstības mērķiem, kas ir iekļauti arī tūstošgadus attīstības mērķos. Kā jau jūs zināt, uh, ilgspējīgas attīstības mērķi atšķiras no tūkstošgadus mērķiem. Šī darba kārtība ir daudz plašāka. Šeit ir ņemtas vērā uh, dažādas attiecības starp šiem mērķiem, tāpat arī te ir runa par dažādām ilgspējīgas attīstības niansēm, un šeit ir uzsvērta arī nabadzība, kas eh, saistās ar ilgspējīgu attīstību un tās dažādie aspekti. Ir ņemts vērā ne tikai pārobežu um, aptvērums, bet ir runa arī par paudzēm. Un tiek arī norādīts, ka īstermiņa un ilgtermiņa, kā arī iekšlietu un ārlietu mērķi savā starpā ir saistīti. Vēlos norādīt, ka ir arī dažādi svarīgi organizācijālie mehānismi, kas ļauj mums eh, tikt galā ar šo tik komplicēto darbu kārtību, ņemot vērā dažādos sinerģiju, kas eh, parādās um, šajos dokumentos. Tātad mums ir arī definīcija. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt ar pieejas definēšanu. Tātad mēs eh, to definējam kā pieju ekonomiskajā, sociālajā un vides eh, jomā ilgspējīgā attīstībā pilnīgi visos eh, iekšliet un starptautiskās politikas veidošanas posmos. Un te ir runa, piemēram, ar sinerģijas veicināšanu ilgspējīgai attīstībā. Šeit varu dot jums arī dažus piemērus. Piemēram, tad, kad uh, ir vajadzīgi resursi dažādās jomās, um, ilgspējīgas attīstības mērķis 17.2 uh, iespējams varētu um, būt konfliktā ar um, mērķi 2.1, kur ir runa par uh, bāda izskaušanu, jo šeit, piemēram, ir runa par uh, dažādiem augiem, kas tiek audzēti pārtikai vai arī degvielai. Tāpat arī, ja runa par subsīdijām, kas rada dažādas um, ekonomiskas izmaksas, var radīt vienlaicīgi arī vides izmaksas, radot izmešus, kas kaitē visai pasaulē. Parādās arī sociālās izmaksas, jo um, veselību ietekmē gaisa piesārņojums, kas savukārt samazina dzīves ilgumu un pasliktina vispārējo labklājību. Uh, Protams, ir jādomā arī par nelegālām finanšu plūsmām un naudas atmaskāšanu, kas iespējams rada lielākas darījuma izmaksas migrantiem, kas sūta naudu uz um, savu izcelsmes valsti. Okay. Not there. Not there. so there. Here, it's on, but okay. People, people All right. Okay. So I think we need. Tātad, manuprāt, mums vajadzētu papētīt šos elementus, kā tie viens otru ietekmē. No vienas puses mums ir jādomā par pašreizējo vietu un laiku, tātad iekšpolitiku, un tāpat arī ir jādomā par pārobežu ietekmi un to, kas notiek vēlāk. Šāda veida politikas veidošanā mēs varētu, protams, priecāties par Eiropas Savienības panākto progresu tirzniecības politikā, kur ir paredzēts atbalsts um, jaunatīstības valstīm, kur tiek nodrošinātas Eh, ģenerālas preferences visam izņemot ieročus, bet vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka pieaug tendences eh, nodot eh, uz citām valstīm oglekļa ražošanu, kur intensīvā produktu ražošana notiek fabrikās ārvalstīs. Protams, mēs varam arī apsveikt, ka Eiropas Savienībā ir panāks progress attiecībā uz tirgu kropļojošām subsīdijām. Mums ir jāatzīst tā nozīme pārtikas drošībā, bet ir jāatcerās arī par um, pārtikas atkritumiem, kas ir milzīgi un kas palielina oglekļa izmešus. Ūdens patēriņš uz vietas būtu jāsasaista ar uh, ūdens intensīvu ražojumu ieviešanu, piemēram, kakao pupiņas un uh, kafijas pupiņas. Tāpat arī Eiropas Savienība ir atkarīga no sojas importa, kurai ir ļoti liela ietekme uz vidi, jo soju izmanto ne tikai pārtikā, bet arī gaļas ražošanā. Vēlos eh, tagad pievērsties eh, šiem šodien apspriežamajam instrumentam, kaimiņatiecību attīstības un starptautiskas sadarbības instruments. Uh, Es eh, vēlētos eh, atgādināt, ka pēdējo reizi mēs to pārskatījām 2012. gadā, un tolaik, tolaik tika rekomendēts, ka Eiropas Savienībā vajadzētu vienkāršot un modernizēt sadarbību, samazinot budžeta pozīciju skaitu, saskaņojot uh, attīstības sadarbības instrumenta noteikumus ar Eiropas attīstības fondu, vienkāršojot mm, apstiprināšanas procedūras un veicinot jaunas programmas. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt efektivitāti un elastīgumu programmu līmenī un eh, dažādos instrumentu kopumos. Domāju, ka šajā ziņojumā šeit ir runa par nesen sagatavoto ziņojumu um, tiek labi uzsvērtas visas šīs jomas. Jaunais instruments mēģina vienkāršot uh, procedūras un uzlabot elastīgumu, taču vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka īstermiņa prioritātes iespējams varētu likt mums aizmirst uh, ilgtermiņa mērķus, kas ir ilgspējīga attīstība un nabadzības izskaušana. Tātad mēs politikas saskaņotību pētām piecos dažādos līmeņos, kas eh, ir saistīti savā starpā. Pirmais ir dažādi finansējuma veidi. Es uzskatu, ka šeit instruments iet pareizajā virzienā, jo īpaši domājot par uh, procedūru elastīgumu un vienkāršošanu. Protams, šis instruments būs ļoti būtisks arī nabadzības izskaušanā un eh, saskaņotības nodrošināšana starp eh, dažādiem finansēšanas veidiem varētu radīt ļoti pozitīvu ietekmi. Tomēr mums ir jāuzdod jautājums, vai šis instruments ir pietiekami tālajošs, domājot par vispārējo mērķu sasniegšanu, tātad eh, ilgspējīga attīstība, kur neviens netiek aizmirsts. Es vēlētos teikt jums parādīt pēdējo slaidu, kur ir uh, veikts izvērtējums par ilgspējīgas attīstības politikas saskaņotību. Tas arī būtu viss no manas puses, un jo īpaši es kā gribētu dzirdēt eh, pārējo paneļa diskusiju dalībnieku viedokli par šo instrumentu. Paldies! Merci, Madame Dulman. Paldies, eh, Dalmanas kundze. Es eh, tagad došu vārdu nākamajai runātājai Albai Finai. Uh, thank you for giving Concord the opportunity. Lielas paldies, uh, ka devāt man iespēju izteikties par jauno instrumentu. Man sauc Alva Fīne, es strādāju organizācijā Save the Children, bet es vadu arī Concord Europe grupu, uh, kas ir 55 dalībnieku organizāciju um, organizācija, kurā ir pārstāvētas apmēram 600 NVO. Uh, Mēs visi varam vienoties, ka šis jaunais instruments ir kaut kas pilnīgi jauns, un mēs, tāpat kā parlaments, mēģinam saprast, kā šī jaunā pieeja varētu darboties. Taču sāksim ar pozitīvo. Mēs redzam ļoti daudz pozitīvā. Kopumā mūs patiešām patīkami eh, pārsteidz tas, ka eh, ir paplašināts finansējums šajā instrumentā, un mēs arī redzam, ka šeit paveras daudzas jaunas iespējas. Eh, piemēram, šeit ir runa par pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu jaunajā aploksnē, tātad 92% no atskaitāmiem izdevumiem, un mēs ceram, ka sarunās šīs tendences pastiprināsies. Jaunā geogrāfiskā pieeja arī ir apsveicama. Šeit ir skaidrs norādes, ka Eiropas Savienība mēģina domāt arī par humanitāro pusi, un cilvēktiesību aizsardzība arī šeit dod daudz labuma mēs rādzam, ka ir izdarīti mēģinājumi arī domāt par ilgspējīgas attīstības mērķiem, nodrošinot, lai tie kļūtu par centrālo prioritāti instrumentā. Mēs uh, uzskatām, ka šī virzība uz elastīgumu ir bijusi pārāk spēcīga, un uh, par to es runāšu mazliet vēlāk. Šo dažādo ideju iz, izsvēršana mums uh, rada mazliet bažu. Mēs redzam, ka šajā instrumentā ir apkopotas eh, dažādas politikas jomas, bet mēs neredzām, ka tiek panāks lab, labs līdzsvars starp eh, ārpolitiku un eh, sadarbības politiku. Mēs pirmkārtām vēlētos norādīt, ka mēķiem un principiem vajadzētu tikt grozītiem, lai šeit tiktu iekļautas skaidrs atsauces uz ilgspējīgiem mēķiem, nabadzības izskaušanu un galveno prioritāšu ņemšanu vērā. Un galvenās prioritātes mums ir 2030. gada darba kārtība, ilgspējīgas attīstības mērķi un Parīzes vienošanās. Tos vajadzētu uzsvērt par eh, galvenajiem politikas kopumiem. Tāpat kā parlaments, mēs uztraucamies par pārvaldību un atbildīgumu. Mums ir jānodrošina labāka izvērtēšana, kas mūsuprāt pašlaik ir pārāk vāja. Tātad mēs uztraucamies par šo pārāk lielo elastīgumu. Šeit ir runa, piemēram, par ātrās rēģēšanas pīlāru un tāpat. Mēs redzam, ka šeit trūkst līdzsvara, pārāk liels uzsvers tiek likts uz Eiropas Savienības pašas interesēm, un tāpat arī trūkst atbildīguma pret Eiropas parlamentu. Uh, Mēs ceram gūt atbalstu šeit Eiropas parlamenta deputātu vidū. Mēs uztraucamies arī par kondicionalitāti, kas pašlaik ir ieviest attiecībā uz migrāciju. Tas runā pretī uh, palīdzības un attīstības faktoram. Mēs ceram, ka šī kondicionalitāte tiks izslēgta tālākajā sarunu gaitā. Esam iesnieguši arī konkrētus grozījumus gan par regulu, gan arī par pielikumiem. Esmu atstājusi šeit ārā pie zāles vairākus eksemplārus. Tāpat arī esam iekļaujuši vairākus bērnu tiesību grozījumus, ko sagatavījām kopā ar bērnu tiesību organizācijām, kas ir pārstāvētas zālē. Šos grozījumus arī varat paņemt um, ārpus zāles. Savos grozījumos esam likuši uzsvaru uz uh, to pozitīvāko. Mēs vēlamies saglabāt um, esošās regulas, tātad uh, ilgspējīgas attīstības mērķi un tā tālāk. Šeit uh, parlamentā jūs arī runājat par dažādām garantijām, Mēs e, uzskatām, ka šeit ir ļoti daudz labo lietu, kas pašlaik ir pazudušas no FDC regulas. Tātad e, te ir runa par to, ka mums ir jādomā arī par attīstības mērķiem, ne tikai par uzņēmējdarbības mērķiem, tātad ir runa par e, dzimumu aizsardzību, par nodokļiem. Mēs ceram, ka tas viss tiek atkal parādīsies, jo, ja mēs runājam tikai par attīstības mērķiem, tad ar to nepietiek. Mums ir vajadzīgas daudz uh, spēcīgākas garantijas. Mēs eh, cērām, ka mēs eh, nodrošināsim arī šos 20% eh, attiecībā uz humanās attīstības ietveru visos pīlāros. Mēs gribam redzēt, kā tas viss tiks virzīts uz priekšu un kā tas tiks kontrolēts. Mēs vēlamies to stiprināt. Mēs vēlamies, lai tas viss parādītos regulas pantos un tā nebūtu tikai tāda politiska apņemšanās. Mūsu grozījumos mēs arī uzsveram, kā labāk varētu kontrolēt eh, šo 20% eh, cilvēku attīstības un sociālās iekļaušanas mērķi. Dzīmumu aspekti, mūsuprāt, ir pārāk mm, atstāti novārtā. Tātad pielikumos eh, šīs tiesības tiek samestas kopā ar bērniem. Sievietes un bērni ir tādi unikāli investīciju gadījumi un tie, kas var nodrošināt vislielākās pārmaiņas. To noteikti vajadzētu ņemt vērā. Um, zīmumu un sieviešu tiesības tiek, diemžēl, bieži vien sajauktas ar sociālo iekļaušanu. Protams, ka šie jautājumi ir saistīti, bet, ja mēs saliekam šīs jomas kopā, tad uh, mums uh, tiek aizmirsti mērķi GEP 2. Tātad tur ir runāts par to, ka 80% no darbībām ir jāvēlta tieši dzimumu aizsardzībai, un abi šie mērķi būtu jāiekļauj regulas galvenajā tekstā, un tiem ir jāpievērš vienāda uzmanība. Par klimatu un vidu, vidi šis instruments, eh, diemžēl, nav pietiekami uh, ambiciozs. Mēs tikko piedzīvojām ļoti smagu vasaru, kur mēs eh, varējām redzēt, kā klimata pārmaiņas patiešām ir reāli jūtamas. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu uh, attiecīgi rīkoties, un mums arī vajadzētu uzlabot ilgtspējīgumu ko mēs taču vēlamies panākt ar šo instrumentu. Mēs priecāmies arī par pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu atsevišķā tematiskajā logā, taču pilsoniskās sabiedrības mēķi, diemžēl, netiek pietiekami labi formulēti šajā instrumentā. Mēs vēlamies pilnīgi skaidru pilsoniskās sabiedrības sadaļu. Uh, ģeogrāfiskajā pīlārā. Mēs eh, zinām, ka pašlaik visā pasaulē pilsoniskajai sabiedrībai tiek piemērsta arvien mazāka vieta. Tāpat arī ir samazināts budžets dažādiem tematiskajiem pīlāriem. Mēs esam sagatavojuši pat eh, dokumentus, kur tiek salīdzināti konkrēti skaitļi, un mēs aicinām palielināt šo vispārējo tematisko pīlāru, bet jo īpaši mēs vēlamies, lai globālie izaicinājumi arī tiktu ņemt vērā, pašlaik šajā instrumentā tie ir aizmirsti. Pēdējais - migrācija. Migrācija ir saņēmusi pārāk lielu uzmanību šajā jaunajā instrumentā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības migrācijas darbībai būtu jābalstās uz attīstības pieju, uzsverot šeit cilvēktiesības un liekot arī uzsveru uz piespiedu pārvietošanu un reģioniem, kas saskaras ar migrācijas spiedienu. Jebkādas atsauces uz uh, ne nelegālās migrācijas apspiešana būtu jāņem ārā, un šis 10% mērķis nebūtu galvenokārt eh, jātiecina tikai uz robežu pasākumiem. Mēs uzskatām, ka nākotnē to varētu ļaunprātīgi izmantot, jo īpaši, ja mēs pieredzēsim um, sliktāku pieju attīstībai no nākamās komisijas. Uh, Mēs eh, labprāt arī ar jums sazināsimies un ceram, ka šodien mūsu diskusijas par šo jauno instrumentu būs noderīgas. Merci infiniment aux deux premières intervenantes. <coughs> Lielas paldies divām pirmajām uzstāšanās dalībniecēm. Tagad došu uh, vārdu ēnu referentiem. Sākumā Norberts Noizers, pēc tam Elenī Teokarus, vārds pēc tam Juditas Argentīnī, uh, Lola Sančesa, Ignacio Korau un Žans Lukas Šafhauzers. Norbert, vārds tev. Äh, <clears throat> vielen Dank für die äh, klaren. Liels paldies, liels paldies par äh, ļoti skaidri izklāstītajām pozīcijām. Es äh, domāju, ka tas ir tāds labs pamudinājums mūsu referentiem un arī parlamentam. Šajā ziņojumā Mums vajadzēs pavisam skaidri runāt par daudziem jautājumiem. Mēs priecājamies par šo geogrāfisko pieju. Mēs priecājamies arī, ka attīstības mērķi ir galvenā prioritāte, un mēs priecājamies arī par to, ka elastīgums šeit mums piedāvā dažādas iespējas. Uzskatu, ka līdz ar to mēs varēsim nonākt pie labiem rezultātiem. Es uzskatu, ka ziņojumā vajadzētu uh, Uh, skaidrāk izklāstīt parlamenta nostāju, proti nabadzības izskaušana mums ir absolūta prioritāte. Mēs vēlamies pieturēties pie Parīzes vienošanās mm, solījumiem, un tāpat arī mēs vēlamies uzlabot pārvaldību. Domāju, ka mums vajadzētu uh, spēcīgāk iesaistīt atbildīgos attiecīgajās valstīs, bet tam mums ir vajadzīgi attiecīgi līdzekļi, un ziņojumā to vajadzētu skaidri paust. Norberta, pavisam īsi vēlējos paziņot kaut ko pavisam praktisku. Portugāļu kabīne tiek slēgta slimības dēļ, taču deputāti var turpināt izteikties portugāļu valodā. Voilà. Bet portugāļu valodas tulkojums netiks nodrošināts, tad portugāļu klausīties tulkojumu nevar. Labi, es mēģināšu tad runāt tālāk vāciski. Tātad. Tā, Uzskatu, ka labs pārvaldības darbs ir ļoti nozīmīgs, un mums ir jādomā par elites atbildīguma uzlabošanu attīstības valstīs, un tam mums ir vajadzīgi attiecīgi līdzekļi. Uzskatu, ka mums arī vajadzētu skaidrāk aprakstīt, kāda tieši ir parlamenta loma un kā parlamenta lomu varētu stiprināt. Jūs pieminējāt arī migrācijas mm, jomu. Es domāju, ka šeit migrācija tiek absolūti pārlikta citā uh, vietā. Mums eh, migrācijas politikā ir pašiem sava pozīcija, un mums vajadzētu darīt visu, lai migrācija tiktu saprātīgi regulēta, taču tam mums ir vajadzīga ilgtermiņa pieeja. Ar īstermiņa pasākumiem mēs nedrīkstētu aizrauties. Jūs pieminējāt bērnu tiesības, eh, dzīmu aspektus, izvairīšanos no nodokļiem. Domāju, ka visas šīs jomas ziņojumā būs skaidri jāapraksta. Un tāpat arī ļoti skaidri mums vajadzētu parādīt, kāda būs parlamenta loma attiecībā uz šo jauno instrumentu. Kopumā šeit ir ļoti daudz dažādu pozitīvu stimulu, bet, diemžēl, daudzās jomās vēl trūks skaidrības. Mums vajadzētu nodrošināt, lai viss kļūst labāk saprotams. Norbert. Paldies, Norbert. Tagad vārds eh, Sargentīnī kundze, jo Teočāros kundze nav zālē. Paldies priekšsēdētājiem! Eiropas ilgspējīgas attīstības fonds eh, ir eh, ticis iekļauts šī ģenerāla direktorāta pārvaldības jomā, bet šķiet, ka drošības pasākumi uh, vairs netiek ņemti vērā, tie ir pazuduši, un viena no runātājām uz to atsaucās. Vai jūs varētu paturpināt šo tēmu? Tas visai jauns instruments, un mums bija jāpacīnās par to, ka paredzēt drošības pasākumu par tēriņiem un ka e, notiks cīņa pret e, nabadzību, par tās izskaušanu. Kā tad jūs to tagad saskatāt? Ka tas ir e, DG, bet šīs drošības pasākumi ir pazuduši. Vai jūs varētu šo tēmu attīstīt tālāk? Domans kundze, jūs pieminējāt, ko ECD veica novērtējumu pirms dažiem gadiem, un tur tika aicināta Eiropas Savienība apvienot fondus un būt elastīgākai. Uh, Eh, bet eh, jūs eh, sniedzāt arī mm, viedokli par to, kas šobrīd ir mūsu priekšā, jo ir apvienoti fondi, ir iespējas, bet tad jautājums, kam šī elastība ir izdevīga? Vēlētos saprast nedaudz labāk, kāpēc jūs iestājāties par mm, šo fondu sapludināšanu un elastību, jo par to jūs sīkāk nerunājāt. Paldies! Paldies, Žudīte. Tagad vārds Lolai Sančosai. Lolas nav zālē, tādā gadījumā Ignacio Korau. Arī viņš nav klāt, tad Šophauser kungs. Pas toujours, malheureusement. Voilà, pas, pas encore. Bon, merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, lūk, pāris pārdomas no manas puses. Pirmkārt, atbalsts Āfrikai. Nu, te ir runa par eh, kaimiņu attiecību politiku. Tur ir runa par miljardu cilvēku skaitu jau tuvākajā nākotnē un arī par nespēju atrast eh, darbu šajās valstīs. E, tas, manuprāt, nozīmē, ka būtu jāregulē ekonomika un arī e, pro, zināmu protekcionismu. Tas ir gan viņiem aktuāli, gan mums. Un tad, kad mēs raugāmies uz šīm attīstības valstīm, nu, tad vienmēr saskaramies ar e, to, ka runa ir par uh, aizsardzību, par attīstību un uh, paredzētu robežu atvēršanu. Un tās manas tādas sākotnējās pārdomas. Pirmais elements, otrais elements mm, saistās ar līdzekļiem. Nu, pārredzēsim mm, tiešām līdzekļus uh, attīstības uh, sādarbības atbalstam, tīri finansiālā plāksnē. Bet vai tas jau notiek? Es domāju, ka nē. Nu, paraudzīsimies pieriem, piemēriem. Laikā no 2000. No, 20, no 2014. līdz 18. gadam mēs mm, paredzējām 2600 miljardus eiro no Eiropas centrālās bankas attiecībā uz uh, parādu sekšanu, bet mēs eh, ne mm, veidojam šos līdzekļus, lai radītu bagātības. Un tas attiecas gan uz Eiropas dienvidu valstīm, kur tiešām vajadzētu investēt eh, mm, šīs ekonomiskās attīstības un jauno bagātību veidošanā, bet eh, tieši tas pats būtu attiecināms arī uz Āfriku un tās valstīm. Mm, vēl jautājums par uh, attīstības sadarbības ehm, īstenošanas nosacījumiem. Nu, te arī velkamas paralēles starp mūsu situāciju un Āfriku. Vienotas tirgus ar kopīgu valodu, valūtu pastiprina stipros un vājina vājos, bet mums ir jāraugās uz lielāku akcentu uz attīstības jomu. Un tas te ir jāpiemina atkal Dienvidu valstis un arī Āfrikas valstis. Un te mēs eh, atkal, nu, mēs. Mm, cenšamies iesaistīt NVO, bet eh, tās nekad nebūs tādi reālā attīstības spēlētāji. Tā tad vajadzētu pārdomāt, revizēt veidu, kā mēs eh, runājam un veidojam eh, attīstības sadarbību. Paldies, Šafhauser kungs! Tagad vārds deputātiem Ļozingas kundze. Jā, vielen dank! Jā, paldies! Es um, pieņemu, ka daudzi. Nu, kad šos mērķus mēs kā konceptu definējam un nosakam, un mēs šeit runājam par uh, noteiktiem finansējuma aspektiem tādēļ. Es uh, mēģinu tieši šos aspektus uh, izskatīt, un man liekas, ka būtu labi, ja mums izdotos. A, nu, konkrētāk kaut ko darīt. Uh, Eiropas Savienības ārējās politikas viens no svarīgākajiem jēdzieniem ir uh, elastīgums kā jēdziens. Mans kolēģis no Deve komitejas arī jau par to runāja. Man liekas, ka būtu nozīmīgi, lai mēs vēlreiz diskutētu par to, ko mēs uh, ar to saprotam un kāda ietekme tam var būt praktiski. Es esmu AFED deputāte. Un tāpēc es eh, domāju, mums vajadzētu jo īpaši pievērsties tam, kā daži ārpolitikas instrumenti tagad tiek sapludināti kopā. Mums vajadzētu arī domāt par dažādu politikas aspektu sapludināšanu kopā, jo īpaši šeit gribētu pievērsties drošības, attīstības un aizsardzības politikas sapludināšanai. Kolēģis no sociāldemokrātiem jau uzsvēra migrācijas politikas aspektus, un šeit es vēlētos uh, īpaši padomāt par to, cik uh, ļoti nozīmīga mums ir ilgtspējīga attīstības politika. Gal galā šeit ir runa par migrācijas apkarošanu un mazāk par uh, migrācijas regulēšanu. Ja mēs paskatāmies uz šiem instrumentiem, mēs rādzam, ka uh, arvien vairāk naudas, eh, ko varētu izmantot attīstībai vai arī labākai pārvaldībai, eh, tiek praktiski izmantots tikai robežu kontrolas instrumentiem. Šeit ir runa par sadarbību ar Āfrikas valstīm, un praktiski tam visam galvenais mēķis ir migrācijas apkarošana. Tieši tāpēc es vēlētos uzdot jautājumu, cik tālu šajā jaunajā instrumentā attīstības sadarbība patiešām tiks eh, saprātīgi izmantota ilgspējīgas attīstības veicināšanai. Un lūk, arī gribu uzdot jautājumu, ko jūs domājat par drošības politikas sapludināšanu ar migrācijas apkarošanu? Tātad vai tiešām tas mums nodrošinās lielāku mieru? Vai attīstības politika būs ilgspējīgāka? Un jo īpaši es vēlētos saprast, kā šī sapludināšana ietekmēs vispārējo dinamiku un kā mēs varēsim nodrošināt elastīgumu, par ko visi runā. Paldies! Lūdzu, ievērojiet savu runas laiku divas minūtes, kas katram piešķirtas. Lūdzu, mēģiniet to ievērot. Haidi Jotalai vārds. Paldies priekšstādātājiem. Nu, mums ir pamats būt satrauktiem, tomēr ir arī savi rezultāti, īpaši, ja pa, raugāmies uz fleksibilitāti, kas pareizi izmantot varētu būt ļoti labi. Arī tematiskās un geogrāfiskās eh, programmas to satuvināšana varētu būt laba ideja. Eh, bet mm, ļoti daudz tiek runāts par mm, šo bērnu un eh, vannu un ūdeni, kad mm, bērnu zaudējumu līdz ar ūdeni. Nabadzības izskaušana nav mūsu darbības galvenais jautājums. Es domāju, ka to ārkārtīgi grūti ir pamatot. Es nezinu, kā mēs varētu to atkal atgriezt mūsu uzmanības centram. Nu, jautājums par mm, miera un stabilitātes instrumentu, kas arī ir iekļauts. Nu, tiešām pā, esmu pārsteigta, ka tik daudz mērķu un mm, specifisko darbību šajos instrumentos vairs nav eh, kopīgajā instrumentām. Gandrīz 22 politikas jomas ir tikušas eh, dzēstas. Ko eksperti domā? Kādam vajadzētu būt šī instrumenta mērķim, lomai, veicinot eh, stabilitāti un mieru? Un tagad ļoti lielā mērā akcents ir uz militāro spēju veidošanu. Un, manuprāt, tas ir vēl jau pārsteidzošāk, ņemot vērā to, ka tagad ir jaunais priekšlikums par eh, Eiropas eh, miera eh, struktūru, mm, Peace Facility, kas šobrīd tiek apspriesta padomē. Un kāds te būtu mērķis? Mēs esam dzirdējuši daudz svarīgu principu no ECD par to, kā nonākt pie ilgspējīgas attīstības mērķu reālas īstenošanas. Uh, Bet jautājums, vai jūs saskatāt arī kaut ko konkrētu šeit, um, ko arī Sargentīnī kundze teica. Kāds jūs skatījums uz šo instrumentu, cik uh, veiksmīgi tas uh, piemēro principus, kurus jūs uh, aizstāvat? Paldies, tagad vārds attīstības komitejas priekšsādātājai Lindai Makēvenai. Paldies, Šārli! Man ir jautājumi, bet eh, tie vairāk adresēti komisijai un ārējās darbības dienestam. Ne tik daudz mūsu viešņām. Es zinu, ka komisijai tiks dots vārds pēc tam. Pirmkārt, es ļoti lielā mērā piekrītu Concord pārstāvēju, eh, ka no projekta mm, iztrūkst ilgspējīgas attīstības mērķu akcenta. Uh, šajā globālajā programmā. Un eh, līguma apņemšanās attiecībā uz attīstības sadarbību ir bijuši diezgan eh, mm, minimāli. Un tad eh, vai komisija redzētu kādas problēmas, ja tiktu pastiprināts šis elements attiecībā uz instrumentu kombinēšanu un arī dzimumu līdztiesība. Mūsu komitejā ir un arī FEM komitejā mēs esam redzējuši, ka ir akcents uz dzimumu vienlīdzības pastiprināšanu. Varbūt tur formulējumu varētu pastiprināt. Un tas arī sakrist ar konsensu, pie kura nonācām arī darbā pie citiem dokumentiem. To vajadzētu pastiprināt arī citās jomās. Par klimatu pārmaiņām vakardien bija IPCC ziņojums. No šī ziņojuma skaidri izriet, ka ir jārīkojas vairāk Un tā es lielā mērā piekrītu, un mums ir jābūt politiku saskaņotībai arī attīstības sadarbības jomā, bet jautājums OECD un arī komisijai. Jo, nu, ir jau vienkārši, ka mm, politika, eh, ka e, tai ir jābūt eh, saskaņotai, bet vai OECD e um, politika ir mm, saskaņot arī ar iekšējām politikām. Vai šīs ārējās iekšējās politikas ir saskaņotas? Atminās dažus gadus atpakaļ bija uh, liels lobijs, un es piekritu, ka IB nevajadzētu subsidēt um, šīs uh, ogļu um, spēkstacijas um, piesārņojuma dēļ, bet uh, fosilo kurināmo mēs atbalstam. Uh, Ir jābūt tomēr eh, konsekvencei, un mm, nākamais eh, jautājums ir uzticamība. Ir jābūt skaidrībai, ka mūsu iekšējā darbība, iekšējās apņemšanās atbilst ārējai darbībai, ka mēs eh, darām to, ko mm, runājam. Varbūt ārējās darbības dienests un komisija varēs atbildēt, ja nu viņi mm, teiks, ka viņiem būs jāpārunā. Uh, ogļumisiju uh, direktīvu vai tam līdzīgi, bet ja mēs vēlamies sūtīt nopietnu vēsti uz ārpusi, mums iekšēji arī jābūt konsekventiem, ne tikai uh, attiecībā uz mūsu ārējām politikām. Vēlos arī skaidrību iegūt no komisijas puses attiecībā uz uh, SO un šo vietējo valdību platformu. Uh, No ārpuses raugoties šķiet, ka tur ir vērojami samazinājumi, mm, bet eh, komisija eh, teica, ka mm, tīri geogrāfiski raugoties šis finansējums būs pieejams. Varbūt komisija varētu sniegt cīkākus skaidrojumus par to. Par FSD es piekrītu Saržantīnī kundzei, es domāju, ka tas ir instruments, kur um, mēs tikai sākam tērēt naudu, un tagad tas tiks iekļauts jaunajā programmā. Tur arī būtu nepieciešama lielāka skaidrība, daudz apvienošanas investīciju jomā, bet kā tad tas beigās izskatīsies, ko jūs vēlētos mainīt attiecībā uz to, kā lietas izskatās šobrīd. Un, protams, um, mm, EIB un arī attīstības banka veids lobēšanas darbu, bet Varbūt jūs varētu pastāstīt par izmaiņām, kā izskatīsies kopaina investīcijā. Pagājušā nedēļā biju Ganā, un tur ir um, vērojams atšķirības. Viņi nevēlas saņemt tikai mm, atbalstu, vairāk gan investīciju un darba vietu radīšanu. Kā tad uh, praksē, realitātē tas konkrēti izskatīsies? Paldies, Linda. Tagad vārds um, kolēģim Prēdas kungam. Viņš ir līdz referents jautājumā par šo instrumentu. Paldies, es gan uzstāsi, uzstāšos kā dēvē loceklis, vēlētos izteikt eh, tīri politiska rakstura komentāru, jo Āfrikas nozīmība jau ir tikusi izcelta un mūsu politiku saskaņotības pret Āfriku. Uh, jomām. Un šajā kontekstā tad vēlētos teikt, ka mēs visi esam vienisprātis par to, cik būtiska mums ir Āfrika, bet eh, tas nu, uzreiz nenozīmē to, ka būtu jāupurē daļa no kaimiņa attiecību politikas Un tātad, kas attiecas uz Āfrikas ziemeļvalstīm? Un es to minu tāpēc, ka bija zināms kārdinājums dienvidu kaimiņus pārveidot par tādiem kā jaunpienācējiem Āfrikā, reorganizēt politisko geogrāfiju, uh, Eh, salīdzinājumā ar to, kā ir bijis līdz šim. Manuprāt, eh, tas nav pareizais ceļš, pa kuru iet. Eh, kā mēs šo dienvidu kaimiņu attiecību politiku nedaudz mazinām un vairāk uzmanības pievēršam Āfrikai. Bet neaizmirsīsim arī Karību jūras reģionu un klusā okeānu mm, reģionu. Nu, mums ir šī skopīgās politikas, Āfrika ar Karību un Klusā okeāna e, reģionu. Un vajadzētu varbūt vairāk e, nozīmības svāra piešķirt Āfrikai, paraudzīties rūpīgāk, kas tur notiek. Tomēr tam nevajadzētu nozīmēt to, ka aizmirstam Karību jūru un Kluso okeānu. Nu, lūk, tāds geogrāfisks precizējums, jo pretējā gadījumā sanāk, ka šis priekšlikums to nedaudz satricina. Nu, paldies! Un tagad vārds Verka Pēras kundzei. Paldies! Ir ārkārtīgi svarīgi, ka attīstības sadarbības fondi Eiropas Savienībā tiktu palielināti, lai izskaustu nabadzību Āfrikā. Un ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs liktu akcentu uz tirdzniecības partnerībām. Un tad nu, šo priekšlikumu daļu es izpētīju īpaši rūpīgi attīstības sadarbības finansēšana un koordinācijas darbs Eiropas Savienībām. Šie elementi. Varētu tik saistīti ar eh, starptautiskiem cilvēktiesību pienākumiem. Tas būtu kā izejas punkts attiecībā uz attīstības sādarbību. Es domāju, būs svarīgi akcentēt cilvēktiesību tiesību svarīguma uzsvēršanu sasaistē ar attīstības sadarbības finansēšanu. Otrakārt, vēlētos izcelt, ka daudzi un Eiropas Savienības daudzas dalībvalstis veic nacionālo finansēšanu attīstības sadarbībām trešajās valstīs. Tad nu kāda veida koordinācija notiek attiecībā uz šīm individuālajām iniciatīvām no valstīm, kad mēs sniedzam finansējumu no Eiropas Savienības aploksnes, tā ir viena lieta, bet eh, dalību valstīm ir eh, savas eh, finansēšanas metodas Āfrikā, un kāda veida koordinācija tad notiek Mm, saskaņojot šos eh, ab, abus divus finansējumus. Un pēdējā ir Spinelī kundze. Paldies priekšsādātāji. Eh, es esmu Lībē atzinuma referente, un tad no šajā saistībā es vēlētos paust pilnīgu atbalstu tam, ko teica Konkorda pārstāve Alva Finu Protams, ir um, jāņem vērā NVO un pilsoniskā sabiedrība, eh, kā mm, sadarbības partnerus. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tāpat eh, ir mm, svarīgi, lai būtu ilgtermiņa politikas, mm, kas vērstas uz nabadzības izskaušanu. Un cīņu pret uh, klimata pārmaiņām. Tāpat mm, rodas arī dažādi jautājumi par elastību. Iespējams, ka vajadzētu izvairīties no, no šādām lietām. Tad vajadzētu reaģēt uz visu neaizsargāto valstu vajadzībām, Saharas dienvidos, piemēram. Nu, attiecībā uz elastību vajadzētu koncentrēties uz ārlietu mērķiem, uz eh, attīstības mērķiem, attīstības sadarbības mērķiem, nevis stratēģiskām izvēlēm, kas attiecas galvenokārt uz Eiropas Savienību. Un es eh, iebilstu. Ja pret eh, to, ka būtu sasaistas starp eh, atbalsta saņemšanas kritērijiem un drošību un migrāciju. Tāpat ir arī vēl viena lieta Eiropas parlamenta loma šajā komisijas priekšlikumā. Tur eh, tiek runāts par iespēju informēt Eiropas parlamentu par pieņemtajiem lēmumiem, jo īpaši ārkārtas situācijās ārkārtas um, palīdzības pakotnē. Un būtu liederīgi Eiropas parlamentam atrast uh, labāko veidu, kā regulāri uh, katru gadu pārbaudīt uh, situāciju, īpaši ziņojums attiecībā uz regulējumu piemērošanu. Un otra lieta - būtu svarīgi atrast labāku līdzsvaru starp eh, tematisko pīlāru un geogrāfisko pīlāru. Geogrāfiskais pīlārs nu, tomēr lielākā mērā ir atkarīgs no ģeopolitiskajām izvēlēm. Uh, Eiropas Savienības interesēs, bet tas nevienmēr ir visu neaizsargāto valstu interesēs. Très... Eiropas parlamenta loma, uz kur jūs atsaucē, ir ļoti, ļoti nozīmīga, un ja ne mēs, tad neviens cits mūsu vietā to neizdarīs. Un mēs tiešām apzināmies to, tāpat arī līdzreferentu līmenī. Un pēdējais uzstāsies Šolts kungs. Pusotru minūtu lūdzu jo visādi citādi nevarēs uh, dot laiku atbildēm. Lūdzu. Tanka, Paldies, priekšstādātā, kā kungs. Vēl divi aspekti. Es domāju, ka divi galvenie temati ir elastīgums un mainstream metode. Es domāju, ja mēs esam gluži godīgi, un Finnas kundze. Uh, ļoti pareizi to uzsvērt, tad, ja mēs ANO uh, ilgspējības mērķus kā galveno uh, vadlīniju izvirzam, tad jautājums ir jāuzdod, kā mēs panāksim ar uh, instrumentu kopumu visu kopā, ja instrumenti ietveros nav skaidrības, kā uh, nauda tiek uh, sadalīta starp atsevišķajām sadaļām, ja ir nepieciešams. Mums ir 1,3% Tā ir parlamenta pa, pozīcija attiecībā uz ietvaru. Tas ir mūsu, tā ir mūsu robežvērtība. Ceram, ka to sasniegsim arī sarunās ar padomi. Taču kā tā ietvaros mēs nonāksim līdz tādai pieejai, ka galvenais kritērijs paliek šis mainstreaming mums ir vēl 12 gadu laika, lai mēs sasniegtu 17 nosauktos mērķus. Un es domāju, ka mēs nevaram tikai runāt par pieeju. Attīstības politika ir domāta citiem, bet gan ekonomikas struktūra un ilgspējīga sociāla šo valstu attīstība ir tikpat svarīgs. Uh, aspekts. 2,5 miljārdi cilvēku Āfrikā 2050. gadā, kā viņi e, noteiks paši savu virzību. Visādi citādi mēs vienmēr tikai nu, tādas tā kā pilītas palīdzības no mums saņems. Un otrs punkts, ko gribu pieminēt. Mums kā Eiropas parlamentam nepieciešama kontrole pār uh, līdzekļu izmantojumu finanšu līdzekļos starp AFET, DEVE un Inta jābūt spējīgiem pieņemt labojumus, ja līdzekļu izmantojums vai piešķiršana nav atbilstoša, un tādēļ es gribētu uzsvērt deleģētā tiesība akta nozīmīgi, lai mēs paši kā parlaments paliktu rīcības spējīgi šajos jautājumos. Paldies! Paldies, Helmut! Un noslēgumā citu institūciju pārstāvju trīs minūtes katram runātājam. Pirmais uzstāsies Feliks Fernandes Šaus, Startautiskās sadarbības un attīstības politikas direktors DEFCO ģenerāldirektorātā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, nu, ir sarežģīti atbildēt uz visu, kas tika teikts, un tad arī atbildēt uz jautājumiem trīs minūšu laikā. Uh, Sākumā paldies par to, ka šī uzklausīšana ir organizēta. Tās ir precīzi tās diskusijas, kas mums ir nepieciešams. Mēs gribam redzēt, lai Afet un Deva kolēģi būtu kopā, Diginier uh, un Digidefko un citas organizācijas tiktos un runātu par to, ko mēs uh, globāli kopā daram. Un ļoti laba ideja, protams, arī divi paneļi jo uh, mēs runājam par šo jautājumu, kas ir mums visiem aktuāls, kā mēs varam palikt uh, globāli nozīmīgs spēja, spēlētājs, kā saglabāt es globālo nozīmi un saglabāt uh, mūsu vērtības, ko nozīmē globalizācija noteikumiem, ko daram un ko vēlamies uh, turpināt darīt pasaulē. Es domāju, ka visas šīs uh, Diskusijas ir ļoti nozīmīgas arī šajā NDICI reformā. Un tas, ko eksperti arī uzsvēra atbilde, ir darba kārtība 2030. Tā nav tikai tā kā darba kārtība, tā ir uh, tagad tāda, kurā ir 15 dalība valstis diskusē ar visiem tiem, kas strādā pie šiem jautājumiem Vācijā, fin, Somijā, Parīzē, Madridē, Hāgā. Un visi cenšas, un visiem ir problēmas, tāpat arī kā partneru valstīm, Balkānu valstīs, kaimiņu valstīs, Latīņamerikā un Āfrikā. Tas ir tāds globāls jautājums, un Eiropas Savienība kas ir aizvien ar jūsu sadarbību. Jūs, kas esat prezidijā šodien mēģinājuši pēc iespējas aizstāvēt 2030. gada darba kārtību, cik nu spējam. Tādēļ mēs strādājam kopā ar dalībvalstīm un ar ANO, lai mēģinātu kopējās programmas virzīt uz priekšu, strādāt kopā un noskaidrot, kā mēs partnervalstīm varam palīdzēt. Uh, lai 2030. gada darba kārtība tiktu īstenota mērķi, indikātori, robežu kritērija un vispārējais. Mums ir tas viss jāizdara PCSD ietvaros, ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Atsaukšos uz to, ko Linda teica un eksperti uzsvēra. Tas ir arī uh, Ah, ļoti nozīmīgs jautājums ah, par kol, ah, attīstību, politiku attīstību un lauksaimniecības jautājumu. Šie temati tiks skatīti nākamnedēļ. Linda ir nosūtījis jautājumus padomēji un arī ar dalību valstīm jādiskutē. Tāpat arī jāuzdod jautājums par iekšējo koherenci, jo Nu, mums nav jāsaka politikas koherents tikai, mums ir jāmēģina izveidot visu šo satīklojumu starp uh, tirdzniecības palīdzību, migrāciju, lauksaimniecību un uh, darba kārtību 2030. gadam. Tā ir jaunā darba kārtība, kuru virzam uz priekšu. Treškārt. Paldies ekspertiem! Viņi uzsver, ka komisijas priekšlikumi par NDICI saskars ar uh, dažām problēmām, bet ka tas ir labs un īstenojams priekšlikums kopumā. Tajā ir vairāki pozitīvi elementi, globāli jāraugās uz to, kā mēs a, strādājam ar kaimiņu attiecību, migrācijas, cilvēktiesību, dzimumu līdztiesību politiku un visu kopumā. Jāraugās uz jautājumiem kopumā. Uzklausīju dažus komentārus par to, ka klimata pārmaiņas, pilsoņu, uh, um, dzimumu līdztiesības un klimata pārmaiņu uh, uh, jautājumi tiek uh, ietverti. Domāju, ka viss ir ļoti. Uh, Uh, nozīmīgs, un uh, vai eksperts zina, kāda uh, valsts ir izvirzījuši šo um, dzimumu līdztiesības mērķi likuma, vai um, cilvēku resursu attīstības vai eh, klimata eh, aizsardzības eh, mērķi likuma formā. Vai zinat ko par to? Katrā gadījumā gribu teikt, ka komisija uh, turpinās uh, pildīt savas apņemšanās arī attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumu, bet nezinu nevienu valstu, kur būtu to e, iekļāvus likumdošanā un ka tas arī būtu kā jautājums uh, attīstības uh, sadarbībā ietverts. Nākamais jautājums e - EFSD vai ESFSD. Es īsti neatceros I FSD, bet 92% ir nākamais slieksnis, kas ir izvirdīts. Un otrs, jā, es zinu, jā, bet man ir jāatbild uz jautājumiem. EFSD eh, tagad ir pakļaut ļoti dažādiem noteikumiem. Uh, kāda nav, proti, efektivitāte, klimata pārmaiņas, mērķi saistīti ar dzimumu līdztiesības darbības plānu. EFSD tie agrāk nebija iekļauti, bet tagad tie ir, jo noteikumi ir tie paši. Un kādēļ? Tas ir mans otrs komentārs pretēji tam, kas ir šodien. EFSD vai ārējās naudas aizdošanas instrumentos finansējums nebūs no paša sākuma vienkārši dots, bet ka tas nāks no geogrāfiskā programmēšanas veida. Tas nozīmē, ka mūsu prioritātes ar partneru valstīm būs virzītājs spēks. Un es domāju, ka tas ir tas būtiskais punkts, kas maina mūsu nostāju. Un noslēgumā vēl jautājums par migrāciju drošību Mēs sakām, ka migrācija un Eiropas e, intereses mēs e, varam Kenijā, e, Brazīlijā, Peru, Veneciālas gadījumā, bet nevaram Marokā un Lībijā to veikt, jo Marokā un Lībija būtu vai nebūtu mūsu interesēs. Nu, es labprāt gribētu, lai šeit būtu kāds skaidrojums par šiem elementiem. Un uh, mēs raugamies, ko ES e dara ar trusta fondiem. Komisija ļoti gandarīta par to, kas notiek. Un pēdējais geogrāfiskais komentārs. Jā, mēs izvēlamies vairāk nozīmes pievērst geogrāfiskam aspektam, jo šeit mums ir lielāks sviras efekts un šeit arī labāki rezultāti. Tāpat tas mums palīdz labāk koordinēt sadarbību ar dalību valstīm un 2030. gada darba kārtība. Ir nozīmīgi arī labāk sadarboties ar dalību valstīs. Tematiski tas labāk ir ES prioritātēm pievērst un geogrāfiski partnervalstīm. Es zinu, ka uzstājos ilgāk, bet Hildehārta un mani kolēģi zina, cik tas ir nozīmīgi. Un Varbūt, ka tas arī būtu uh, īstais brīdis ļaut viņiem atbildēt. Jā, nākamie runātāji, uh, uh, uh, kas uzstāsies pēc uh, Fernandes šovu, viņiem būšu spiests ierobežot runas laiku, jo nav tik ļoti daudz laika. EAD eh, vārdā tagad uzstāsies Sebre Gondīkungs. Priekšsādātāja kungs pavisam īsi, es zinu, un domāju, ka abas eh, prezentācijas ir ļoti interesantas un pozitīvu eh, un uzsverot pozitīvos elementus. gribētu īpaši izsvērt tāpat arī plašāku saskaņotību starp atsevišķajām politikām un instrumentiem. Politiskā koherence komentārs par to. Par tirdzniecības, lauksaimniecības politiku un pozitīvais efekts, kādas, kāds ir iespējams pēc šīm attīstības tendencēm. Tāpat arī komentārs, ko Mogherini kundze izteica, ja mēs runājam par uh, migrācijas un drošības jautājumiem, pastāv tādas bažas, ka šīs politikas varētu atņemt uh, resursus no uh, attīstības uh, jomas. Bet to varētu redzēt arī uh, pretējā virzienā, ja mēs paraugamies ko mēs darām atbalstot G5 Sahels reģionā vai ko darām atbalstot Āfriku. Tas nozīmē, ka tas, kas daudzos jautājumus tiek vērtēts kā drošības vai migrācijas darba kārtības jautājums, ir vairāk um, risinājums migrācijas uh, iemesliem, tātad atbalstot attīstību un attīstot uh, promdošanās uh, izskaušanu. To var vērtēt drīzāk kā pozitīvā, nevis negatīvā veidā. Otrs jautājums. Bija izteiktas bāžas par īstermiņa mērķiem un ilgtermiņa mērķiem. Vienkārši atgādināšu, ka 75 10% no NDCI ir geogrāfiskām programmām veltīti, un tās ir ilgtermiņa programmas. Tās risinās ilgtermiņa jautājums mūsu partnervalstīs, tāpat arī programmu jautājumi ir ilgtermiņa. 92% e, no e, sniegtās palīdzības, vismaz tā arī e, vērtēja to, ka tas ir ļoti veiksmīgs risinājums. Uh, īstermiņa ilgtermiņa sabalansēšanai. Ja runājam par līdzekļiem, lai ātrāk varētu reaģēt uz izaicinājumiem un steidzamiem jautājumiem, tad tas nāks par labu mūsu kapacitātei rīkoties globālā līmenī. Un tāpat arī daži komentāri par to, kā ES un dalībvalstu sadarbību aktivizēt un saskaņot 60 dažādi aktieri, un mēs virzamies uz kopēju implementēšanu arī, un tas ir ļoti iedrošināšu. Un pēdējais punkts - referenci, kas tika izteikta par regulāru parlamenta iesaisti apjauno instrumentu. Mēs Domājam, ka jābūt vairāk regulārai apmaiņai, plašākai regulārai apmaiņai, kas ir saistīta ar politisko, nevis administratīvo apriti. Un, protams, ka mēs esam atklāti, lai diskutētu par šiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi parlamentam un pēdējais daudzkārt atsaucās uz politikas mērķiem, ko neīstenojam jauno instrumentu ietvaros. Tie ir ļoti nozīmīgi e, politikas e, dokumenti. Tas var tikt uzlabots par labu jūsu ieteikumiem, un manas domas būtu tikai tādas, ka vajadzētu novērst to, lai e, nebūtu pārmērīgi daudz specifisku mērķi noteiktās, noteiktos reģionos, un katram atsevišķam instrumentam vajadzētu uh, ar šādu lielāku um, elastīgumu pakāpi, lai vajadzētu novērst, lai tas nav tādos ļoti striktos ietvaros, kas uh, novestu um, pie nevēlamām sekām. Paldies! Nākamais uzstāsies uh, Hans Jansen kungs, uh, NDICI uh, referents reģionu komitejai. Paldies. Mans vārds ir Hans Jansens. Es, es esmu no Endhofens, Nīderlandē, pārstāvu reģionu komiteju. Ļoti labi, ka varu uzstāties šeit un izteikt komentārs, komentārs par komisijas nozīmīgu priekšlikumu, priekšlikumu par Eiropas Savienību kā pasaules nozīmes spēlētāju. Mēs varam būt lepni par to, ko esam sasnieguši. Tas ir nozīmīgs un ambiciozs priekšlikums, jo klimata pārmaiņu izaicinājumi un migrācija ir ļoti lieli un plaši. To var uzsvērt un esam ļoti gandarīti, ka abos pīlāros īpaši tiek uzsvērta dažādo spēlētāju nozīme. bet ir, ir zināmas problēmas. Ir atsauc uz šādiem atsevišķiem budžetiem, taču to īsti neredzam. Un šajā priekšlikumā šis punkts nav vairs ietverts, nav uh, mums pieejams, un es uh, tikai ceru, ka iemesli tam tiks atklāti un diskutēti. Varbūt tas ir saistīts ar līdzfinansējumu augsto pieprasījumu. Uh, Manas domas ir um, tāds, ka mums jānodrošina tas, ka mēs uh, veiksmīgi attīstam šīs programmas. Kādai jābūt uh, darba organizācijai, lai uh, iesaistītos sadarbības. A, darbā. Liels projekts nevienmēr ir tas, tas absolūti veiksmīgākais. Ir jābūt um, tuvībai pilsoņu interesēm. Tātad mēs uh, tiešām esam šeit elastīguma diskusijas pašā uh, kodolā. Priekšsādētāja kungs pētījumi parāda, uh, ka 25% no programmām var tikt labāk izmantot, ja saistot vietējās. Uh, pašpārvaldes, kas ir tuvu cilvēkiem, un mans aicinājums ir, ja mēs runājam par kaimiņu attiecību politiku, attīstības politiku, palīdzības politiku, ir jāietver arī viss uh, zemākais pirmie uh, administrācijas līmeņi. Un tā mēs varam sasniegt mūsu nosprāktos mērķus. Es uh, tiešām Esmu pārliecināts, ka jūs to varat uh, arī veiksmīgi pielietot uh, savos, uh, savos plānos. Tagad apvienoto nāciju organizācijas vārdā uzstāsies nākamā runātāja. The... Lielas paldies, lielas paldies, ka devāt man iespēju izteikties ANO vārdā šeit, Briselē. Mēs esam izskatījuši šos regulu projektus, esam papētījuši komentārus un jo īpaši rekomendācijas. Kā jau iepriekšēja runātāja norādīja, mūsu ieteikums attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mērķiem būtu tos uzsvērt vēl vairāk un nodrošināt, lai tie parādās visā regulā, jo īpaši ir jāņem vērā princips, ka neviens nedrīkst tikt aizmirsts. Tas ir patiešām pats svarīgākais 2030. gada darba kārtībā. Mēs arī rekomendējam, lai vissensitīvāko iedzīvotāju vajadzības vienalga, kur tie dzīvotu, tiktu īpaši skatītas šajā jaunajā NDC, NDCI instrumentā. Ja ir runa par geogrāfiskajām un tematiskajām programmām, esam konstatējuši, ka 75% no pašreizējiem līdzekļiem ir um, iekļauti geogrāfiskajos pīlāros un tikai 8% ir paredzēti tematiskajiem pīlāriem. Mūs, ņemot to visu vērā, uztrauc tas, ka uh, Nav nekādu garantiju, ka šīs nozeres, kas pašlaik tiek galvenokārt skatītas tematiskajās programmās, proti veselība, izglītība, prasmes un zināšanas, tiks prioritizētas arī geogrāfiskajos pīlāros un Eiropas Savienības delegācijās. Mēs mēģinām sadarboties ar iesaistītajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka tā patiešām notiktu pašreizējā jaunajā instrumentā. Attiecībā uz 20% mērķi sociālajai iekļaušanai un cilvēku attīstībai, mēs eh, konstatējām, ka regulas projektā 20% mērķis attiecas uz sociālo iekļaušanu un cilvēku attīstību, kas, protams, ir uh, daudz plašāk aploksni nekā 20%, kas pašlaik ir paredzēti NDCEI instrumentā. Tieši tāpēc mūsu ieteikums būtu saglabāt šos 20% mm, pamat sociālajiem pakāpojumiem, un tāpat arī ir jānodrošina metodika šo mērķu izmērīšanai. Mēs rekomendējam arī labāk definēt cilvēku attīstību un sociālo iekļaušanu. Šeit vajadzētu paredzēt konkrētas atsauces attiecībā uz izglītību, veselību, nodarbinātību un arī sociālo aizsardzību. Domājot par dzīmumiem. Kaut arī NDCII projektā tiek par to runāts un tiek runāts par sieviešu tiesību veicināšanu, mēs vēlētos rekomendēt tādu uh, spēcīgāku pieeju dzīvuma aizsardzībai visā regulā, un mēs eh, rekomendētu arī iekļaut eh, konkrētus mēķus attiecībā uz sieviešu aizsardzību. Šeit ir vajadzīgas īpašas apņemšanās eh, dzimuma rīcības plānā un ir jāparedz arī īpaši mērķi NDCEI instrumentā. Attiecībā uz klimatu un vidi ANO Briselē vēlētos nodrošināt lielāku mm, Mm, steidzamību vīdes mērķu sasniegšanā. Ir jānodrošina arī klimata elastspējas stiprināšana un eh, beigās par migrāciju un patvērumu. Mēs eh, vēlamies, lai lielākais finanšu atbalsts, kas pašlaik ir paredzēts regulas projektā, tiktu piesaistīts eh, galvenokārt globāliem kompaktām par drošu un regulāru migrāciju, kā arī globāliem kompaktām bēgļu jautājumos. Paldies, tagad eh, došu vārdu eh, cilvēkiem, kas eh, mūs iepazīstināja ar šīm debatēm. Tātad pirmais tiksies Ebas Dolmans kundze un pēc tam arī Alva Fīna. Dolmans kundze. Paldies! Tika uzdots jautājums par savu rekomendācijām 2012. gadā un arī pašlaik. Es savu viedoklis par šiem jautājumiem tiks izkristalizēts pēc plašām diskusijām ar visām SAU donoru valstīm. Šīs viedoklis tiks publiskots nākamajā SAU DAK mm, pārskatīšanas konferencē 24. oktobrī, un es tiemžēl tagad nevaru paredzēt, ko viņi teiks. Par Lindas Makeivenes uzdoto jautājumu un arī pārējie to pieminēja. Uh, proti, cik būtiski ir iekšējie pasākumi un politika saskaņotība. Mēs uzskatām, ka tas visu laiku ir bijis eh, politikas saskaņotības mērķis teorētiski, bet, protams, praksē to ir grūti īstenot. Un galvenokārt tas ir tāpēc, ka uh, institucionālā struktūra ir tāda, kāda tā ir. Šeit ir runa par darbiniekiem no ārlietu ministrijām un ir ļoti grūti nodrošināt, lai dalību valstīs saskaņotu šo ministriju politiku. Ir jānodrošina tas, lai potenciālā sinerģija tiktu identificēta ātrāk. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka politikas saskaņotība ir jāiekļauj politikas veidošanā pilnīgi visur, un tas ir jādara jo īpaši uh, sākuma, vidus un īstenošanas stadijās. Paldies! Um, for... Paldies par mm, ļoti labajiem komentāriem. Es uh, jūtu, ka visi izsakās galvenokārt par uh, dzimumu jautājumiem, par ilgspējīgas attīstības mēķiem, cilvēku attīstību, sociālo iekļaušanu. Uh, Ļoti daudz jautājumu attiecās uz um, elastīgumu, ko mums vajadzētu darīt šajā sakarā. Un viens uh, deputāts norādīja, ka iespējams mums ir jāsasaista elastīgums ar ilgspējīgas attīstības mēķiem. Manuprāt, tā ir lieliska ideja. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt uh, atbildīgumu arī elastīgumu pasākumos, jo pašlaik uh, tie ir ļoti saistīti ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Iespējams, ka cilvēki no komisijas pārprata uh, Um, manis teikto par geogrāfisko un tematisko, tematisko līdzsvaru. Šeit nevajadzētu neko samazināt. Mēs uzskatām, ka uh, šie, šīs pieejas ir jāsasaistā un iespējams vairāk uzsvers ir jāliek uz geogrāfisko pieeju. Tad, tad, protams, ir jāņem vērā tas, ka elastīgums ir ļoti liels. Mēs uh, piekrītam šai geogrāfiskajai pieejai un iespējams, ka Te varbūt ir vajadzīgs mazāk elastīguma, lai šis tematiskais pīlārs varētu kļūt noderīgāks. Pašlaik tas ir tāds kā ļoti garš saraksts, un mēs īsti nezinām, vai to varēs izpildīt, ņemot vērā ļoti nelielo finansējumu, kas tam ir piešķirts. Tik uzdot arī pāris jautājumu par to, kā mūsuprāt nabadzības izskaušana, ilgspējīgas attīstības mērķi varētu tikt stiprināti. Norādīšu uz mūsu grozījumiem par trešo pantu, kur ir runa par mērķiem, tāpat ir astotais pants par principiem, un arī apsvērumos mums ir ļoti daudz grozījumu, kur ir runa par to, ka ilgspējīgas attīstības mērķi, nabadzības izskaušana, vienlīdzīgums tiktu likti šī instrumenta centrā. Atbildēšu arī deputātam, kas runāja par NVO un to, ka mums nevajadzētu vairāk investēt attīstībā. Tādi NVO kā manējā, piemēram, Save the Children, ir strādājuši šajā attīstības kontekstā jau vairāk nekā simts gadus. Mums ir ļoti plaša pieredze sadarbojoties ar attīstības ministrijām. Mēs nesakām, ka viss ir jādara tieši ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs vēlējāmies norādīt, ka pašreizējā vidē NVO un pilsoniskā sabiedrība ir uh, izšķirošie, lai nodrošinātu plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības veidošanu. Mums šajā jomā ir ļoti plaša pieredze, un mēs uzskatām, ka to noteikti vajadzētu stiprināt. Es vēlējos atbildēt arī par EFSD. Šo jautājumu uzdeva kolēģis no komisijas. Jā, šis jautājums tika pieminēts EFSD regulā, un tur tika norādīts, ka visas eh, šīs rīcības būtu jāsapludina, un šeit vajadzētu izpildīt uh, eh, SAO DAK mērķus. Mēs vēlētos, lai šī 92% atskaitāmība tiktu vēl samazināta. Man ir jautājums arī par CSBD. Es zinu, ka daži kolēģi iespējams par to izteiksies vēlāk. Mēs uzskatām, ka e, šo drošības aspektu vajadzētu galvenokārt skatīt e, cilvēku drošības kontekstā, nevajadzētu likt uzsveru tikai uz valsts aspektiem un aizsardzību. Ja mēs iesim pārāk tālu šajā virzienā, tad īstenībā mēs nodarīsim pāri attīstībai. Tas šķiet arī viss. Un pēdējais. Vai Eiropas Savienības dalībvalstis ir pievienojušās ilgspējīgas attīstības mērķiem. Austrijā īstenībā eh, dzimuma budžets ir iekļauts konstitūcijā. Es eh, domāju, ka mērķis, kāpēc mēs nevaram sasniegt klimata mērķus un ilgspējīgas attīstības mērķus, ir tas, ka tie nav juridiski saistoši. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz vakardien publiskoto ziņojumu, tad tas mums patiešām liek uh, nodarbēt šausmās. Iespējams, ka uh, Eiropas Savienība panāktu vairāk, ja tā veltītu 50% mērtiecīgai rīcībai. Lielas paldies! Tagad eh, man ir eh, šī iespēja dot eh, vārdu Frankam Engelam, un es vēlējos jums arī norādīt uz viņa Luksemburgas izcēlesmi komentēru esat à cet égard. Eh, nu, nekād, uz nekādiem komentāriem laikam neatbildēšu, kas ir izteikti tieši pirms tam. Bet, nu, man, es diemžēl nevarēju pilnībā piedalīties uh, sēdē. Man bija. Es ierados nedaudz vēlāk no vēlēšana novērošanas uh, komandējuma. Uh, Eh, biju šeit pat mūsu kontinentē, bet eh, vienalga ir arī tādas geogrāfiskās vietas, kas nav viegli sasniedzamas. Un es eh, gribētu pievērsties trīs jautājumiem noslēguma vārdos. Un uh, iepriekšēji runātāji šiem jautājumiem arī pievērsēs migrāciju. Nerunāšu daudz par to, esmu pārliecināts uh, par to, ka būs. Uh, nepieciešama nākamo gadu laikā tāda padziļināta diskusija nepieciešama par, lai būtu izpratne šīs migrācijas uh, globāla vadība, un mums jāveido globāla loģiska atbilde. Pirms šī gada beigām vēl sagaidām globālo migrācijas paktu, un, protams, kā arī mūsu politiķis, politikas tā, tiks uh, iespaidots. Mēs nevaram tikai sekt sektoriāli um, ehm, darboties arī. Uh, teikt, ka tam, tas absolūti nav saistīts ar migrāciju, un migrācija nav saistīta ar uh, jautājumiem, uh, ko risinam, tā nevar teikt. Tagad par uh, pamatpieju šim vienotajam uh, instrumentam. Es domāju, ka mums ir jārāgās uz uh, realitāti un jāpadomā uh, par dažām mantrām, kuras atkārtojam, it kā nekas nebūtu bijis. Uh, nu, nevarēs vienkārši pārvarēt nabadzību vienkārši kaut kā tā, tikai uh, ātri. Ja nav funkcionējušas valsts, nevar nabadzību iznīcināt. Un uh, nevar vienkārši visā teritorijā darīt, un uh, pat tajos gadījumos, ka nevar uh, sasniegt iedzīvotājus, gluži vienkārši tādēļ, ka teritorija, kurā uh, šie iedzīvotāji dzīvo, ir uh, bruņotu konfliktu zona ir bažas par valsts uzbūvu, kas uh, nākotnē būs. Ja mēs raugamies, nu, piemēram, uz Nigēru vai, lai nerunātu par Centrālā Afrikā, to daru. 6% no uh, kopējām finanšu transakcijām, kas tiek veiktas, kas nozīmē, ka 94 uh, šo uh, uh, banku uh, pārvedumu uh, netiek kontrolētas absolūti ne. 94% no komerca operācijām valstīm nav nekādas kontrolas. Netiek aplikt ar nodokļiem, netiek e, ieskaitīt valsts budžetā, līdz ar to e, valsts arī nepiedalās e, šo vadībā. Nu, kā tad varētu nabadzību izskaut, izskaust valstī, kurā iedzīvotāju pieaugums ir vairāk nekā 4%? Nu, kā komisija arī to vēlas, mums jāvienojas par to, ka tāda kopēja pieeja ir absolūti nepieciešama, lai varētu attīstības politikā būt veiksmīgiem. Pēdējā piezīme par geogrāfisko pieeju. Man liekas, ka ir apstiprināts ne tikai vienreiz, bet vairākas reizes formāli, ka ir nepieciešama stratēģija Āfrikai ar Āfriku, ka ir nepieciešama konsekventāka, skaidrāka un skadrāka apmaiņa ar Āfriku. Un tagad raugoties uz tām politikām, kas ir līdz šim, es neapšaubu to efektivitāti. Tām nav tādas atsevišķas Āfrikas dimensijas. Tā ir jāizveido, jākonverģē finanšu a, līdzekļi, kaimiņu a, attiecību un arī subsahārs. A, līdzekļi, lai kopā varētu Āfrikas politikas jautājumus risināt un saglabājot, kā redzējām, finalizējot šo ziņojumu ar AKK valstīm attiecības, jo līdz šim brīdim ar AKK neviens nav teicis, ka šai loģikai jāpazūd pilnībā, ja mēs pievēršamies Āfrikai tās kopumā globālā jomā, nu tad um, sarežģīti ir teikt, ka uh, Karība ir uh, Amerikas daļa un uh, Klusā okeāna daļa uh, tad atsevišķi. Nu, bet tie tad ir Eiropas Savienības attīstības fondi, kas uh, šo trīs kontinentu kontekstā tiek uh, izlietoti uh, un AKK uh, dimensija. Mēs mēģinām par to arī uh, runāt. Uh, ziņojumā. Uh, runāju 24 sekundes ilgāk, bet, nu, tas tomēr ir pieļaujami. Sorry, now we're gonna... Yeah. Labi, pateiksimies mūsu viesiem, kas piedalījās pirmajā panelī. Paldies par dalību, paldies līdzi referentiem. Un tagad Otrais panelis. Centīsimies eh, reorganizēties ātri. Mums 11.30 jābeidz. on, on va peut-être commencer, nous sommes déjà. Atsāksim darbu. Mēs jau esam iekavējušies. Lūdzu, lūdzu, kolēģi. Lūdzu, sāksim darbu. 20 minūšu aizkavēšanās jau ir. Otrais panelis. Runāsim par sasaisti starp šo jauno instrumentu. Uh, Lūdzu, kolēģi, vai mēs varētu atsākt darbu? Vai parlamentā sekretariāts varētu nu, pārtraukt savas sarunas? Labi, tātad otrais panelis par sasaisti starp šo jauno instrumentu un Eiropas Savienības eh, spēju būt globālam spēlētājam ar lielāku lomu. Būsiet ievērojuši, mm, ka šīs dienas uzklausīšanā mēs esam eh, pamainījuši eh, šī jaunā instrumenta nosaukumu, jo priekšlikumā ir runa par NDICI, sākam ar N neighborhood kaimiņa attiecībām, bet esam eh, pamainījuši uh, Mm, kārtību un pirmo minam attīstības sadarbību, kaimiņa attiecība ir otrā. Tātad eh, attīstības sadarbībai vajadzētu būt prioritārākai. Neviens īsti uz to neatsaucās, varbūt tad tagad būtu tā iespēja runāt par eh, attiecību starp eh, attīstības sadarbību un kaimiņa attiecībām saņemtajā priekšlikumā. Parlamenta vairāk kārtīgi paustā pozīcija tika ignorēta parlamentā. Mēs eh, visai nesen turklāt balsojām par to, lai kaimiņa attiecību instruments tiktu nošķirts. Un instruments, kas attiec uz demokrātiju un cilvēktiesībām, eh, būtu mm, atstatus. Mūs pilnībā ignorēja, un tad es arī reaģēšu kā referents. Uh, tas nav vēl sarunas noslēgums. Mēs nepieņemam to, kā tas notika. Nu, tagad nu, mēs tiešām esam iekavējušies. Aicināšu nedaudz ierobežot uzstāšanās, un tad nu, mūsu viesiem lūkšu uzstāties uz piecām minūtēm un eh, ļoti stingrs būšu arī pret eh, citiem eh, debašu dalībniekiem, ēnu referentiem un citiem deputātiem, jo 11.30 mums ir jābalso par Saharova balvas um, kandidātiem. Pirmais dalībnieks Aleksejs Džons, viņš ir uh, augstākā līmeņa politikas ierēdnis uh, Eiropas centrā Mm, attīstības politikas menedžmentā. Un otra runātājs Oņa Reides Dživanides, izpilga direktore no Eiropas miera veidošanas koordinācijas biroja. EPLO. Nu, lūk, Aleksejs Džons tagad uzstāsies, atvainojos, bet jūsu rīcībā tikai 5 minūtes. Paldies, e, centīšos pēc iespējas e, labāk iekļauties šajās piecās minūtēs. Nu, dažas, e, daži vārdi par mūsu ECDPM centru. Mēs esam domnīca Māstrihtā. 96. gadā esam dibināti, mums ir neliels birojs arī šeit birojā, un mūsu galvenais rīcības mērķis ir sniegt konsultācijas par ES Afrikas attiecībām dažādās jomās, attīstības sadarbībā, tirdzniecībām. Uh, drošībā, migrācijā un arī vairākās citās jomās. Es strādāju Eiropas ārējo lietu programmā, un šajā kontekstā mēs esam sakojuši līdzi un analizējuši komisijas priekšlikumus. Esam arī iesaistīti mm, vidustermiņu pārskatā attiecībā uz mm, daudzgadu finanšu instrumentiem. Lielas paldies par iespēju paust savus viedokļus par DICI instrumenti un um, kā tad parūpēties par to, lai šis instruments uh, ļautu Eiropas Savienībai darboties uh, efektīvāk kā globālam spēlētam. Pirmā lieta, ko vēlētos teikt, ir, ka tiešām ļoti ambicioza programma, lai Eiropas Savienības spēlētu savu globālo lomu pašreizajā kontekstā. Nu, visticamāk, ka tas uh, netiks darīts tikai caur šo instrumentu. Uh, Nu, protams, instruments ir svarīgs aspekts, tomēr tas nav vienīgais. Nu, pavisam īsi, jūs labāk kā citi zināsit, kāds ir pašreizējais konteksts, kurā Eiropas Savienība atrodas, gan globāli, gan iekšēji. Eiropas Savienība pēdējos gados uh, Nu, cīnās par savu lomu, lai saglabātu savu uzticamību. Tā svārstīgā globālā vidē ir bezprecedenta izaicinājumi un jaunas dinamikas, kas gan sniedz arī jaunas iespējas, bet no Eiropas Savienībai ir mm, bijušas grūtības, lai mm, izmantotu šīs dažādās iespējas. Arī 2030. gada programma ir ļoti svarīga iespēja. Mēs jau šorīt dzirdējām, ka Eiropas Savienībai uh, joprojām grūtības izmantot šo jauno globālo programmu. Tātad gan globāli, gan arī kaimiņa attiecību politikā un citur Eiropas Savienība piedzīvo krīzes, izaicinājumus. Tāpat iekšējā plāksnē daudz šaubu arī par eh, pašu pamatotību Eiropas Savienībai Brexit. Uh, kontekstā. Būs arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas arī ļoti lielā mērā ietekmēs turpmākās pārunas par daudzgadu finanšu schēmu. Nu, vēlējos uzsvērt trīs lietas. Kā tad padarīt Eiropas Savienību par globālu efektīvu spēlētāju? Galvenokārt, te viss nonāk līdz diviem jautājumiem manā ieskatā. Kā palielināt es ietekmi, lai pastiprinātu globālās Mm, sadarbības. Mēs runājam par Eiropas Savienības spēju būt uzticamam spēlētājam, mm, spēt pastiprināt globālās savienības, risināt globālos izaicinājumus, kas ietekmē Eiropas Savienību un pasauli, un arī kā tad e, samērot vērtības un intereses. Tās ir divas jomas, divi mērķi - veicināt Eiropas Savienības vērtības un arī saglabāt e, ES intereses. Uh, Eh, tam tad jāparādās ārējā darbībā. Tātad eh, šie divi jautājumi mūsu ieskatā ir tie pamata jautājumi, kas ietekmē es mm, eh, spēju globāli darboties. NDICI priekšlikumi mm, mūsuprāt mm, ir vēlami vairākos aspektos. Uh, ļoti drosmīgi priekšlikumi, lai mm, mainītu Eiropas Savienību, lai iesaistītu Eiropas Savienību. Plašā globālā darbībā ir arī mm, šie apjomi. Sastajā tēriņa pozīcijā ir ievērojami, mm, un Eiropas Savienība ir Tātad eh, šī sadaļa tiek saukta par ES kaimiņu attiecībām un pasauli. Tātad ES vairs necenšas būt par mm, globālo spēlētāju, bet eh, izmanto reģionu pieeju tā, lai būtu globāls spēlētājs. Tātad ir mm, ambiciozi priekšlikumi, arī zināmā mērā radikāli. Attiecībā uz to, ka mm, notiek centieni uz to, ka finansiālā arhitektūra uh, Eh, tiek pielāgot. Un arī mm, šis globālais aptvērums, šis eh, instruments principā izgaismo trīs galvenos pīlārus ES ārējā darbībā mm, - attīstības sadarbība, globālā rīcība un Eiropas Savienības intereses. Visa šīs lietas ir mm, jārisina jauno instrumentu ietvaros. Jā, te es pārliekšu pāri daudz jautājumu. Uh, Koncentrēšos uz eh, divām pamattēmām, kas būs īpaši svarīgas pārunu kontekstā. Daudz tika runāts par elastību iepriekšējā panelī. Eh, vēlamies norādīt, ka tas eh, tiešām būtu vajadzīgs un nepieciešams, tomēr tas nebūtu pašpietiekams risinājums, nebūs panacējums, jāņem vērā riski un piekāpšanās, kas ar tai nāktu līdzi, jāpatur prātām, ko dzirdējām arī šorīt, ka Ir jāprecizē, ko tad mēs dažādās institūcijas saprotam ar elastību, ir dažādi veidi, kā veicināt elastību resursu ziņā, arī spējai pielāgoties dažādiem apstākļiem, ar dažādiem partneriem. Tātad ir vairākas dimensijas un perspektīvas, kas būtu jāņem vērā. Doma ir tāda, ka elastībai tiešām būtu jābūt iesakņotai regulējumā, bet uh, ir arī jāparūpēs par to, lai elastība saglabātos turpmākajos posmos īstenošanā, plānošanā, ES mm, ārējās rīcības kontekstā. Tātad eh, elastībai ir jābūt iekļautāji visos procesos, tā posmos un arī jāparūpēs par to, lai elastība uh, neliek piekāpties citos jautājumos, piemēram, šīs um, kontrolas, pārskatīšanas jautājumos no parlamenta, pārvaldības jomā, mm, ko var veikt ekspost vai eksante. Svarīgi ir, lai būtu līdzsvars starp elastību, paredzamību un pārskatu atbildību. Otra lieta, un ar to arī noslēgšu. Tikpat svarīgi ir arī parūpēties um, ārējā darbībā, ka ir eh, stratēģiskā kopīgā virzība, stratēģiskā vadība, lai ir konsekvence, saskaņotība šajās rīcībās, jo minēja, ka instruments un instrumenta regulējums ir eh, galvenais elements, lai virzītos priekšu, bet ir svarīgi arī, lai būtu stratēģiska instrumentu vadība, un to var darīt arī dažādos veidos. Uh, Mums ir eh, bažas par kādas priekšrocības un trūkumi attiecībā uz sadali. Eh, un eh, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Es tāpat arī īstenošanas līmenis strateģiskai rīcībai varbūt vajadzētu koncentrēties uz vadību šajā līmenī. Un viens no jautājumiem arī, ko izvirzījām, ir, ka tagad ir sap, mm, sap, mm, saprātīgāks, racionālāks programmas arī Eh, saskarā ar 2030. Eh, gada mm, programmu un ir strateģiskās politikas satvars, kas eh, izveidots, drīz būs detalizēta regula, lai to mm, pārceltu prasksē. Tomēr šķiet, ka nav tāda īsta vidusceļa vidējā posma, tā lai šo ārējo darbību vadītu strateģiskā veidā, nodrošinot nepieciešamās sinerģijas starp dažādiem uh, Eh, pīlāriem eh, ārējās darbības instrumentos. Un nu, te tad arī likšu punktu un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Jā, nu, 8 minūtes 30 jūs runājam. Sonja Mm, Raines Dživanīdes, nu jūs tiešām varētu pieturēties pie piecām minūtēm. Paldies priekšsādātāji, godātie komiteju locekļi, man ir liels gods jūs šeit uzrunāt. Pavisam ātri vēlētos teikt, ka EPLO ir neatkarīga pilsoniskās savienības platforma ar 38 organizācijām no vairākiem desmitiem eh, valstu. Uh, Prezentēšu ļoti īsi mm, savu tēmu, runāšu par es budžetu kopumā. Galvenais jautājums ir tiešām par to, kāda veida globālais spēlētājs es vēlas būt. Mm, mēs saņemam lielu finansējumu no Eiropas komisijas, lai veidot struktūrālo dialogu miera drošības jomā, un tas viss notiek ļoti caurskatām. To vēlējos norādīt. No Es budžets parāda arī to, kādas ir mm, vēlmes Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka es vēlas būt drošības spēlētājs. Starptautiskojas konteksts ir neskaidrs, nedrošs, ja un izaicinājumi parādās vēl bez esošajiem un arvien vairāk nepieciešamība būt ES e, globālam spēlētam. Kā to paveikt? Nu, ir centieni to meklēt, centieni atrast šos uh, sastāvdaļas, kas veidojas gāru un kas ir ilgspējīgas virzības ceļš. Un politikas veidotāji cenšas atrast pievilcīgo pusi Eiropas Savienībai no nu, pilsoņu puses. Nu, to iespējams paredzēt, ja ir lielāka aizsardzība un uh, akcents uz drošību, un tad uh, jārisina šīs um, bailes un satraukumi, kāda ir pilsoņiem, bet uh, nezinu, vai tas palīdzēs viņus iesaistīt miera projektos. Ja pārāk koncentrējamies uz drošības jautājumiem, aizmirstot ilgtspējīgākus jautājumus, tas var nebūt ne izmaksas efektīvi, ne kopumā efektīvi, un nedodot nemaz šo drošības un piedarības sajūtu pilsoņiem. Politiskiem līderiem jābūt skaidrākiem attiecībā uz citām jomām, kur es varu spēlēt būtisku lomu risinot globālus konfliktus un mm, arī attiecībā pret Ķīnu un Krieviju. Eiropas Savienība ir skaidrs juridiskais pamats, lai veidot, aicinātu mieru atbilstoši Lisabonas līgumam un arī globālajai stratēģijai. Detalizētāk tam nepieskaršos, bet. Um, kopš globālā stratēģija ir izveidota un ir ļoti liels akcents un uzmanība vērst uz kopējo mm, drošības un aizsardzības politiku, kuru progress galvenokārt ir militārās sadarbības ietvaros PESCO un, fon, un fondos. Un, un mm, ko tad tas panāks un mm, kādas izmaiņas būs? Domāju, skaidrs piemērs ir spēju veidošana drošības un aizsardzības drošībai un attīstībai, CBSTM. Tas ir tikai tematisks eh, pants eh, regulā. Mm, eh, tāpat arī ir runa par mm, sadarbību geogrāfiskajos ietvaros, un divkārt tas ir ja tematiskajā programmā mierā un stabilitāte. Nav uh, eksplicītas atsaucas uz cilvēktiesību likumiem. Mūsuprāt, tam vajadzētu būt ļoti svarīgam. Un vēl papildus tam jūs redzēsiet arī CBSD. Uh, Um, jaunajā mm, budžeta priekšlikumā attiecībā uz militārās sadarbības struktūru, citos sauc par miera eh, struktūru PIS facility, un tā ir joma, kur mēs tiešām aicinātu Eiropas parlamentu, kā ārpus budžeta instrumentu, paraudzīties uz šo kontrols eh, lomu. Šīs eh, programmas ir pie, var izskatīties pievilcīgas, bet beigās nes vilšanos. Nu, var paraudzīties uz vēsturisko pieredzi, kad valdības miljardus investī, investēja, bet eh, beigās saskārās tikai ar grūtībām. Nu, mūsu bija attiecībā uz daudzgad finanšu schēmu ir tas, ka mēs vēlamies, lai. Uh, Eiropas Savienība to redzētu kā iespēju būt efektīvākam miera spēlētājam, ja īpaši, lai būtu integrēta pieeja konfliktu un krīžu risināšanā, un ir jākoncentrējas uz ilgtermiņu cilvēku drošības nodrošināšanu. Iepriekšējā reizē, kad šeit viesojos, lielā mērā bija runa par instrumentu miera un stabilitātes nodrošināšanai, jo īpaši elementus, kas mūsuprāt, labi darbojas. Mēs esam gandarīti par to, ka um, ICP Mm, elementi ir arī šajā mm, e, priekšlikumā, īpaši trešajā pantā, par rezultātu sasniegšanas mehānismiem, par e, darbību apjomu, par e, mm, mieru veidošanas nu, aktoriem, spēlētājiem, neatkarīgi no atrašanās vietas un arī attiecīgo ekspertu drošības grupu, kas strādā Briselē. Tie ir šie galvenie elementi. Mēs ceram, ka tie tiks arī saglabāti par NDIC priekšlikumu. Mēs eh, priecājamies par mm, palielinātu finansējumu ārējai darbībai, lai eh, būtu sadarbība miera jomā, eksplicīti atsauc uz mieru, geografiskas programmās, arī konfliktu novēršana visos pilāros, bet esam ļoti satraukušies, ka nav miera veidošana un konfliktu novēršana kā atsevišķs mērķis, un to vajadzētu paredzēt, jo pretējā gadījumā tās tēmas tiks atsāts malām, arī dzīvumu līdztiesības jautājums, to iekļaušana visur parādījās iepriekš. Nu, viena atsauce eh, būtu ļoti laba, mm, bet eh, nu, ar to nepietiks, lai būtu reāli īstenošana. Tā tad jāsaklabā 8. pantā atsauc uz eh, miera veidošanu un arī, lai miera mm, konfliktu novēršana tiktu noņemt un arī būtu iespējams arī novērtēt to, cik lielā mērā mm, dzimuma līdztiesība tiek uh, ieviesta un tā, lai to varētu arī novērtēt. Tāpat tur ir ļoti daudz arī specifisku e, elementu, kas nav iekļauti mm, regulā un mm, priekšlikuma pie, pielikumā. Un esam nobežījuši, ka pašreizējās rīcības, kas ir ļoti svarīgas Eiropas Savienībai kā miera spēlētājiem, nu, mm, šajā saistībā mums ir arī konkrēti grozījumi, detalizētiem nepieskaršos, bet e, lielā mērā tā ir arī iespēja Eiropas Savienībai e, tiešām pārvērtēt savu lomu, Mm, attiecībā uz turpmāko darbu drošības jomā, mm, kā pie tā nonākt, un mm, Mogherini kundze teica, ka tas ir budžets, kam būtu jāsako politikai, un mēs skatām uz to tā, kā tad nonāk pie līdzsvarotas pieejas, uzskatām, ka priekšlikumu var uzlabot, un ar prieku strādāsim ar jums kopā, lai paraugoties uz to, kā pie nav nonākt. Lielas paldies, tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Eh, konservatīvie nav eh, nozīmējuši nevienu ēnu referentu. Tā ir trešā grupa tātad, bet eh, Šākes kundze bija šeit zālē, tagad viņa ir izgājusi. Šāki ir liberāļi. Zaļie. Zaļie. Ai, zaļie ir nomainījuši savu referentu Haidī Hautelē, viņa referente, lūdzu. Jā, pavisam ātri. Es atgriezīšos pie jautājuma par kuru sāku runāt jau pirmajā panelī, tātad par instrumentiem mieram un stabilitātei, par eh, CBSD. Un es eh, patiešām priecājos par to, ka eh, Reines Dživanīdis kundze norādīja, ka devītais pants par CBSD un kapacitātes celšanu militārajā jomā ir ārkārtīgi detalizēti, ja mēs to salīdzinām ar pārējiem punktiem. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai un ārējās darbības dienestam, vai tiešām jūs vēlaties veicināt eh, tieši to, jo īpaši ņemot vērā jaunā instrumenta gāru, proti, ka nebūs paredzēti nekādi griesti vai robežas um, elastībai, kapacitātes veicināšanā, drošības jomā. Man ir patiešām žēl, ka šķiet mēs esam uh, absolūti aizmirsuši par cilvēku drošību visā šajās diskusijās ANO kontekstā par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Kā mēs varētu cilvēku drošību atkal iekļaut uh, šajos uh, attīstības aspektos? Paldies! GUE grupas vārdā Sabīne Lozinga. Jā, paldies! Es uh, arī eh, vēlētos pievienoties eh, visiem, eh, kas izteicās gan panelī, gan arī savai kolēģei Hautos kundzei. Tātad, ko īsti Eiropas Savienība grib panākt kā globālais spēlētājs, kāda strateģiskā virzība būtu pareiza, lai nodrošinātu mieru un lai panāktu, ka Eiropas Savienība darbotos kā miera aktīviste un lai Eiropas Savienība arī par tādu atzītu. Es uzskatu, ka e, pāriešana uz plašākām militārām investīcijām mums neļaus to sasniegt, jo īpaši ir runa par Eiropas miera instrumentu. Šeit vispār neparādās nekādas e, civilas darbības, un um, Haudals kundze jau norādīja, ka te ir 20 e, civili instrumenti, kas ir likvidēti. Lai to varētu labāk saprast, es pieminēšu, piemēram, mobilizēšanas un uh, integrācijas instruments bijušajiem kainiekiem, bērnu atbalsts, sociālā veicināšana, uh, upuru rehabilitācija, uzsvera likšana uz likumdošanu, cīņa par terorismu un tā tālāk. Nu, tagad mēs labāk varam to saprast. Ko mēs varētu iesākt, godāmie kolēģi, lai uh, šo um, pāriešanu samazinātu un lai atkal mēs varētu izvērst uh, civilas dabas mieru veicināšanas pasākumus. Lielas paldies! FDD grupas vārdā vajadzētu izteikties Fabio Kastaldo, bet es viņu neredzu zālē. Vai kāds uh, cits vēlas izteikties? Linda Makeivena. Viņa ir no sociāldemokrāta grupas. Paldies! Uzdošu jautājumu Džonsa eh, kungam. Es zinu, ka jums vajadzēja izteikties ātri, bet te eh, jūs runājāt par garantijām un par to, ka, ja mēs iekļausim pārāk daudz eh, šādus ierobežojumus un uh, garantijas, tad mēs nevarēsim vairs būt tik elastīgi. Ir ļoti daudz šādu mērķu un apakšmērķu, un vai mēs šeit varam runāt par partnerību? Kādā veidā tad eh, šīs garantijas un ierobežojumi tiks nodrošināti tā, lai finansējums respektētu, teiksim, dzīmumu politiku, klimata mērķus un tā tālāk? Ja nebūs mērķu, tad eh, kā mēs varēsim darboties un kāda ir jūsu alternatīva šiem mērķiem? Lūk, redzu, ka poļu kolēģis, kura vārdu diemžēl nevaru izlasīt, uh, ir uh, aizstājis tātad Korvinu Miki. Sosņieša kungs. Sosņieša kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Kā jūs to iedomājaties? Uh, izvairīšanās no uh, konfliktiem ar finanšu instrumentiem, tā taču ir naudas šķērdēšana. Kā jūs to īsti iedomājaties? nauda tiks vienkārši nozagta, to darīs eh, korumpētas valdības. Otrais jautājums. Kādā veidā mēs eh, stiprināsim šeit eh, dzīmumu ideoloģiju? Ne visas dalībvalstis tam piekrīt. Vēl jautājums dzimuma līdztiesība un vīriešu un sieviešu līdztiesība. Vai šeit mēs runājam par līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, vai arī mēs runājam par pilsoņu uh, vienlīdzību likumu priekšā? kurā mm, direktīvā vai parlamenta rezolūcijā šīs tiesības tiek uh, pārkāptas. Mēs visu laiku šeit runājam par īpašām tiesībām sievietēm un tā tālāk. Es uzskatu, ka nav nekādas līdztiesības. Uh, Mums vajadzētu sākt eh, strādāt šeit pat mūsu valstīs, un tad iespējams mēs labāk sapratīsim, kas ir līdztiesība. Si, si j'ai bien compris, vous avez un problème avec le Parlement, pas avec. Euh, Šķiet, ka jums ir radusies problēma ar parlamentu, nevis ar eh, Eiropas eh, Savienību kā tādu. Varbūt to varēs atrisināt kādā citā veidā. Redzu, ka neviens cits nav pieteicies runāt. Paldies! Paldies par jūsu izteikumiem. Mēs jau esam iekavējuši. Tagad eh, pievērsīšos eh, pārējām institūcijām. Došu vārdu Feliksam Fernandesam Šo. Viņam eh, atvēlēts laiks trīs minūtes. That... Paldies! Tika jau uzdoti vairākie jautājumi. Es Domāju, būtu labāk, ja mēs tagad dotu vārdu runātājiem, lai viņi var uz atbildēt uz jautājumiem. Esmu Hilda Handegarda, esmu no Eiropas komisijas mm, nodaļas. Man ir trīs punkti. Eiropas Savienības ārpolitika, kā to ir norādījusi Federika Mogherīnija, ir mēģinājumi rast risinājumus, kas eh, nāktu par labu visām pusēm. Tā ir alianses veidošana pasaulē, kas balstās uz eh, multilaterālismu, un tieši tāpēc eh, šis instruments ir izveidots, lai mēs varētu sasniegt šo mērķi. Tāpēc mēs vēlamies attīstīt tālāk to, kas jau tagad labi darbojas. Runātāja jau uzsvēra, ka pašreizējais um, miera veicināšanas instruments kopā ar citiem partnerības instrumentiem ir paredzēti, lai mēs varētu novērst konfliktus, pārvaldīt krīzes un veicināt mieru no vienas puses, un no otras puses, lai mēs varētu veidot alianses balstoties uz noteikumiem daudzpusējā pasaulē. Eiropas Savienība ir kļuvusi par līderi pasaulē šajās jomās un tiek uh, veikts darbs balstoties uz konkrētām un um, elastīgām modalitātēm, kas vēlāk tiks uzlabotas šajā jaunajā instrumentā. Tas viss tiek ņemts vērā šajās ļoti ātrajās kapacitātēs, kas ir iekļautas arī ātrās rēģēšanas pīlārā. Tas būs ļoti uh, svarīgi, jo šeit atvēlētais budžets ir 4 miljārdi. Mēs saglabājam un stiprinām to, kas tagad jau labi darbojas. Otrais punkts. Vairāki deputāti uzdeva konkrētus jautājumus par ICSP. Mērķi un instrumenta elastīgums tiks pilnībā saglabāti. Instruments tiek transponēts pilnībā šajā jaunajā DIKI instrumentā. Uh, un e, tas tiek iekļauts galvenokārt ātrās reaģēšanas pīlārā. Un tāpat arī e, tiek iekļauta šī mazākā daļa, kur ir runa par mieru veicināšanu un apdraudējumu. Es vēlētos e, visiem norādīt, kas par to uztraucās, ka pašreizējā instrumenta mērķi, lai nodrošinātu mieru, tiks pilnībā transponēti arī Diki instrumentā. Taču likumdošanas ekonomi, ekonomijas dēļ mēs esam šeit uzlikuši sev ierobežojumus. Ir iekļauti tikai vispārēji mērķu apraksti. Pašreizējās regulas ļoti detalizētie mērķi netiek atkārtoti, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tie nav aptverti. Uh, Es eh, dzirdēju no parlamenta deputātiem eh, šīs bāžas, un mēs, eh, protams, esam viensprāts ar to, ka tieši tikpat detalizēti tas būtu jāizklāst arī jaunajā regulā. Kādas citas darbības tiks veiktas, lai veicinātu stabilitāti un mieru? Tieši tāpat kā pašlaik CFSP budžets, tātad kātpa budžets, kas ir paredzēts krīzes menedžmenta misijām un kas nav daļa no Ndiki, tiks tālāk stiprināts, un Eiropas miera instruments Peace Facility, kas ir paredzēts kā mm, instruments, kas nav iekļauts budžetā, aptvers eh, pašreizējās Atēnas mehānismu operācijas, un no otras puses tiks ietverta arī kapacitātes veicināšana, kas pašlaik ir iekļauta Āfrikas miera instrumentā, bet tas eh, tiks darīts vispārīgāk. Tātad kopā ar Dīki un šiem pārējiem instrumentiem mēs varēsim uh, saglabātu un tālāk stiprinātu to, kas jau tagad eksistē, un līdz ar to Eiropas Savienība kļūst par vēl spēcīgāku spēlētāju miera un daudzpusējības jomā. Liels paldies! Tagad došu vārdu mm, Milanam Mirjamai Ferānai, kas ir strateģiskā direktore kaimiņattiecību ģenerāldirektorātā. Liels paldies! Mēģināšu koncentrēties eh, galvenokārt uz instrumenta kaimiņa attiecību daļu. Dzirdējām jau šeit vairākus jautājumus, bet atgriezīšos arī pie instrumenta vispārējā mērķa. Šķiet, ka mēs šeit saskaramies ar tādu dubultu izaicinājumu. No vienas puses mēs mēģinām nodrošināt globālu rīcību, ko esam identificējuši kā globālos izaicinājumus, bet no otras puses mēs šeit aizmirstam un mazliet mm, padarām tādas neskaidrākas mūsu uh, vispārējās prioritātes. Mēs mēģinam izmantot divus savstarpēji saistītus instrumentus. No vienas puses tā ir fleksibilitāte, jeb elastīgums, un šeit diskusijas jau ir bijušas ļoti plašas, bet no otras puses mēs gribam saglabāt arī uh, katras politikas uh, īpatnības. Uh, No kaimietiecība aspektā mums šeit ir trīs izšķiroši elementi attiecībās kaimietiecībām. Pirmām kārtām mēs saglabājam kaimietiecību politikas īpatnības. Šeit ietveram šīs politikas finansēšanu, un mums ir pilnīgi skaidrs, ka viens instruments nenozīmē tikai vienu politiku, un tas, protams, ir jāveido tā, lai mūsu pieeja būtu daudzpusējīgāka. Tas ir galvenais, par ko mēs domājam kaimiņattiecību politikā. Mēs turpināsim īpašas attiecības ar valstīm, veidojot partnerības nolīgumus, dažādas prioritātes, asociācijas nolīgumus, ja tādi ir. Tātad politikas ietvers paliek tāds pats. Mainīsies veids, kā šī politika tiks finansēta esam saglabājuši arī visas īpatnības attiecībā uz eh, kaimiņa attiecību rezultātiem. Tātad mums ir šī ambrēla mm, aptverošā programma, tā tiks saglabāta citādā veidolā. Par migrāciju un mobilitāti mums vēl ar vienu ir cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums, un arī ekonomiskā pārvaldība un reformas, kas ir galvenie kritēriji, kā mēs eh, sniedzam um, kompensāciju par labiem rezultātiem. Tas viss ir iekļauts arī šajā globālajā instrumentā. Pārobežu sadarbība, tas ir ļoti svarīgs elements. Mēs turpinām darboties pēc tieši tādām pašām modalitātēm. Ja runa par pašreizējo instrumentu tā pašreizējā veidolā, mēs īstenībā neko neesam zaudējuši. Uh, Diki priekšlikumā mēs papildus jau pastāvošajiem daudz ko arī iegūstam, un pirmām kārtām tas ir šis ierobežotais finansējums, ļoti droši piešķīrumi, kur komisija gūst labumu no pašreizējās situācijas, un mēs šeit iegūstam arī elastīgumu un piekļuvi um, tam, ka uh, mēs varēsim reaģēt uz konkrētām krīzēm, ja tādas notiktu. Ja mēs pēc tam skatāmies nākotnē uz situāciju Sīrijā, Lībijā, Ukrainā, tad um, šī struktūra ar šo konkrēto aploksni konkrētai politikai kaimietiecību jomā kopā ar priekšlikumu attiecībā uz uh, jauniem izaicinājumiem, tad tas varētu mums nodrošināt elastīgumu. Uh, Jūs, protams, vēlaties, lai šis elastīgums funkcionētu, un tam ir vajadzīga laba pārvaldība. Esam gatavi apspriesties par to, kā mēs varētu sadarboties ar parlamentu. Vēlamies uzklausīt jūsu viedokļus. Gribām redzēt, kā šo elastīgumu varētu labāk pārvaldīt. Protams, mums šeit ir jādarbojas pēc visiem institucionāliem pamatiem, kas ir noteikti līgumos. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir kas tāds, kas nodrošina papildu elastīgumu kaimiņattiecību politikā. Tas šo mm, elastīgumu nekādā veidā nesamazina. Paldies! Tagad eh, trīs minūtes Filiberto Sebrigondī. Viņš ir eh, no ārējās darbības dienesta. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, varu tikai atkārtot Mirjamas Ferānas teikto ko viņi pieminēja runājot par kaimiņattiecībām. Tieši tas pats attiecas arī uz cilvēku tiesībām. Priekšādātājs jau pieminēja, ka parlamenta viedoklis nav ticis uzklausīts, taču mēs uzskatām, ka gan kaimiņattiecībās, gan arī cilvēktiesībās mērķi, eh, summas un modalitātes īstenošanai ir pilnībā saglabātas un īsnībā pat tiek stiprinātas varētu to stiprināt, ja mēs to vēlētos. Iepriekšējā panelī tika izteikts komentārs, ka dažas modalitātes um, šeit runā vienotrai pretī attiecībā cilvēktiesība aizstāvjiem un ka tas jaunajā struktūrā varētu kaut kur pazust. Īsnībā tā nebūtu nav. Visas šīs modalitātes tiek saglabātas un tās varēs skatīt arī tālāk. Iepriekšējā panelī un šajā panelī parādījās divi dažādi komentāri. Pirmais, ka Dikī regulā vairāki konkrēti mērķi un jautājumi tagad ir sašķidrināti. Un, ja runa par drošību, iespējams, ka instrumentā ir pārāk daudz detaļu. Mēs eh, savām dalībvalstīm esam uh, iesnieguši arī visveidzīgo informāciju par to, kas ir iekļauts pašreizējā regulā, un ka it kā paš, dikī regulā tas vairs nav paredzēts. Īsnībā to var atrast dažos pielikumos, un es uzskatu, ka vienmēr šeit ir jāņem vērā arī iebildes. Mēs nevaram šeit sevi pakļaut pārlieku uh, neelastīgam tīklam, jo īpaši, ja runa par uh, Eh, visām šīm konkrētajām lietām, kas ir iekļautas dažādos pantos. Tagad es vēlētos pieminēt to, ko varētu saukt par Diki instrumenta paplašināto aptvērumu. Tātad te ir runa par attīstības mērķiem, globāliem mērķiem un Eiropas Savienības interesēm. Manuprāt, šis jēdziens ir ļoti svarīgs. Uh, Eiropas intereses, globālās intereses un attīstības mērķi nerunā viens otram pretī. Mēs ar šo instrumentu atbalstīsim visu vajadzīgo sinerģiju, kas ir vajadzīga šajā līmenī. Tātad mums ir ļoti savienota pasaule, un mēs atklāt sakot šeit neredzam nekādas atšķirības. Uh, pārvaldot tādus uh, ļoti komplicētus fenomenus kā iedzīvotāju skaita pieaugums, migrācija, cilvēku pārvietošana, nestabilitāte. Mēs īsti neredzam, kā mūsu partnervalstu intereses varētu atšķirties no mūsējām. Protams, ka ilgspējīgas attīstības darba kārtība ir pareizā platforma, kur mums runāt par kopējām interesēm, bet uh, tad, kad mēs pētām tādus jautājumus kā, piemēram, migrācija vai nedrošības un nestabilitātes cēloņi, šeit mums ar partneriem ir daudz apspriežamā, un tieši tāpēc tas viss tiek veidots tik atklātā um, formātā. Programmēšana tika uzskatīta par uh, vi, to trūkstošo um, dicī priekšlikumā. Es uh, domāju, ka to varētu skatīt konsultācijās ar mūsu partnervalstīm, konsultācijās ar dalībvalstīm un ar parlamentu. Tad mēs labāk saprastu, kā organizēt savu ilgtermiņa palīdzību valstīm un reģioniem visā pasaulē. Tieši tas jau arī ir programmēšana. Lielas paldies! Tagad atkal došu vārdu mūsu viesiem, bet patiešām katram tikai divas minūtes, jo mēs patiešām esam iekavējuši. Pirmais Aleksējs Džons. Paldies! Paldies, centīšos izteikties īsi. Uh, Vispirms es atbildēšu uz jautājumu par garantijām. Mazliet eh, tāds skaidrojums. Tas eh, attiecās uz trūkstošo un arī uz šīm garantijām. Tas attiecas gan uz politikas ietveru, gan uz regulu, gan arī uz programmēšanu. Šī instrumenta un ārējās darbības mērķis ir uh, reaģēt uz to, ka mums ir jāpāriet no attīstības sadarbības, no tādas sadalītas pieejas uz tādu vispārīgāku, visaptverošāku rīcību. Mums šķiet, ka pašreizējā politikas ietverā un arī programmēšanā, kur notiks uh, konkrētas lietas, tiks pieņemti izšķiroši lēmumi, ir tāds trūkstošais elements, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu tālāk vadīt ārpolitiku. Tātad te ir runa par uh, geogrāfiskajām prioritātēm, par reģioniem, un tāpat arī ir jādomā par visaptverošo Eiropas Savienības ārpolitiku. Tātad, kā šī ilgspējības palīdzība varētu tikt saistīta ar citiem ārpolitikas pīlāriem. Šķiet, ka šeit pa vidu kaut kā trūkst, un tieši tāpēc arī ir šie geogrāfiskie un tematiskie mērķi. Lūk, piemērs. Pašlaik Mums nav Eiropas Savienības stratēģijas pār 2030. gadu darbu kārtību, un šķiet, ka tas varētu arī būt tāds uh, vadošais elements, kas ļautu mums pieņemt lēmumus nākamajā Eiropas ārpolitikas plānošanā un īstenošanā. Par mērķu piešķiršanu mēs patiešām nevēlamies šeit vairs izmantot šo ļoti strikto nodalīto pieeju. Mums ir vajadz, vajadzīgs līdzsvars starp to, kas ir iekļauts regulā un uh, mums ir vajadzīga arī caurdzamība, kā Eiropas Savienība ir iztērējusi līdzekļus, balstoties uz iepriekš noteiktajiem mērķiem. Bet mēs uzskatām, ka šīs garantijas varbūt ir pārāk strikti aspekti. Tas varbūt neparādās pašā regulā. Varbūt par to nevajadzētu runāt regulā, taču šie te Garantija jautājumi patiešām nav jāiekļauj pašā regulā. Paldies! Tagad eh, Sonja Reins Dživanidis. Paldies! Par drošības nevēlējos teikt, ka šeit ir pārāk daudz eh, detaļu par CBSD vai par Eiropas miera instrumentu priekšlikumiem. Eh, šeit ir pārāk tāda izvērtēta pieeja budžetā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas eh, strādā ļoti smagos reģionos pasaulē, kur ir ļoti lieli konflikti. Um, nav jautājums šeit par drošību, bet ir jautājums par to, kā šie ļoti riskantie ieguldījumi, piemēram, Eiropas miera instrumentā tiks izmantoti. Mēs patiešām vēlētos, lai parlaments eh, labāk izmantotu savu lomu un ļoti to pētītu, jo pilsoniskā sabiedrība un arī vietēji iedzīvotāji pētīs, kā tas ir darīts. Un mēs redzam, ka šī pieeja Afganistānā un arī citur nav bijis pārāk efektīva. Mēs eh, turpināsim pie tā strādāt un vēlreiz norādīšu, ka šajā miera instrumentā nav iekļauts eh, nekāds civilais komponents un varbūt parlamentam vajadzētu nomainīt nosaukumu. Tad, tad varbūt instruments militārai sadarbībai. Nu, labs nosaukums. Paldies! Lielas paldies! Tagad eh, mans eh, kolēģis eh, līdzreferents no sociāldemokrāta grupas Pancērīkungs. Paldies, Kristian. Arī es gribu teikt paldies, protams, mūsu viesiem par teikto. Mēs uzmanīgi strādāsim, lai iekļautu strateģisko ievirzi mūsu darbā, un es tikai divas noslēdzošās piezīmes izteikšu. Ceru, ka sapratīsies. Pirmais - elastīgums. Nu, tas nevar atrisināt problēmas kā tādas, jo elastīgums var tikt izmantots pozitīvi, lai efektīvāk strādātu. Un lai tas izdotos ir vēl skaidrāk jādefinē detaļas, taču to var arī negatīvi īstenot. Ja pielietojums uh, kļūst pārāk plašs, tad tā var būt uh, problēma. Un otrs veistējums, ko gribu šeit pateikt, ir atvērts diskusijas ar, par vienoto instrumentu. Četrānu referentu uzdevums būs uh, parlamentam iesniegt tādu ziņojumu, kas ar šo instrumentu nodarbosies un arī ietvers komisijas priekšlikums, un tad būs atvērts diskusijas. Šīs diskusijas var tik noslēgtas tikai pozitīvi, jo mēs patiesi mums vajadzētu Eiropas parlamentam plašāku kontroli un lemšanas kompetenci Ja tas tā nebūs, tad nu, vienkārši vēl lemsim, kā nu, gribēsim. Kā jau teicu, būs starpnīca ar Afetu un Dēvi 15. oktobrī par šo jautājumu. Tad arī mēģināsim mūsu viedokļus līdz oktobra beigām noformulēt. Paldies! Tā, nu, noslēdzošie vārdi Evans kundze. Kolēģi, vienīgais, ko gribu teikt, ka mm, mums ir diezgan ātri jāstrādā. Referenti ļoti intensīvi strādā. Tas ir viens no nozīmīgākajiem, nu, būtiski nozīmīgākais jautājums no šī brīža līdz eh, vēlēšanām, un visi ļoti intensīvi strādāsim. Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās šodienas pasākumā. Paldies! Yeah.